Body, um, I'm, I'm very pleased that, uh... Labrīt visiem! Mēs tiešām esam kodols sapulcējies šodien mūsu komitejā, un mēs uh, šo raidam, raidam straumējumā šo mūsu sēdi. Šī ir neparasta tēma, šī ir neparasta, šī ir neparasta telpa, un es knapi varu saredzēt mūsu deputātu. Šī parasti ir uh, samierināšanas komitejas telpa. Bet šī ir, ceturtdienas, eh, šī ir ceturtdiena grupu nedēļā un ļoti daudz no deputātiem ir izbraukuma sēdēs, bet neatkarīgi no tā mums ir ļoti svarīgi ziņojumi izskatām, un tāpēc es vēlētos sveikt visus, kas šodien ir sapulcējušies tomēr par spīti visam šeit. Vēl bez tam mēs esam eh, pagājušajā nedēļā nopublicējuši mūsu gada pārskata ziņojumu, un tas ir, ne, tas ir pieejams mūsu mājaslapā, un jūs visu deputātu to saņemsiet arī savā birojā. Vispirms par dažām formalitātēm. Pirms mēs pāriem pie gala pelčas kundzes atzinuma, es vēlētos eh, pāriet pie pirmā darba kārtības punkta, un tas ir darba kārtības pieņemšana. Šajā sakarībā es vēlētos jūs informēt par to, ka Mums bija ļoti veiksmīgs sarunu nobeigums Eiropas standartizācijas priekšlikumam padomē pagājušajā nedēļā. Un eh, mēs esam saņēmuši formālu vēstuli, oficiālu vēstuli no padomas, kas to apstiprina. Tātad mēs esam pabeiguši sarunas par iekšējā tirgus informācijas sistēmas regulu. Un es ierosinātu, ka abas šīs oficiālās vēstules tiktu oficiāli uh, apstiprināts mūsu nākamajā komitejas sēdē 21. jūnijā, un pēc tam septembrī tās tiks izskatīts vai balsots vai kā savādāk plenārsēdē. Tātad eh, mums ir nepieciešams šīs vēstules nodot tālāk politiskajām grupām, jo tās, protams, būs ieinteresētas izskatīt procedūras, kādas ir eh, pirmā lasījuma procedūrai, un, protams, mums ir jārīkojas pēc iespējas caurskatāmāk. Cilvēkiem ir jābūt pieejamam pilnai teksta redakcijai. Tātad 21. jūnijā būs abi referenti šeit, kuri reprezentēšos, kuri prezentēšos abus ziņojumus. Un visbeidzot, trešais protokola apstiprināšana sanāksmē, kas notika 8. maijā, un ja neviens neiesūtīs savus komentārus vai iebildumus, tad mēs to pulkstens 12. šonakt pasludināsim par pieņemtu. Labi, tagad pārējām pie riktīgā darba kārtības punkta. Uh, un tas ir atbildīgā komiteja ir transporta un turisma komiteja, un tas ir apkalpošanas uz zemes pakalpojums Savienības lidostās un padomas direktīvas attels, atcelšana. Galpelčas kundze ir referente, šeit ir arī Rīlas kundze, ir arī De Kampas kungs nav ieradies, un ja Šaldemovas kundze neieradīsies, tad eh, redzēs, kurš būs pārstāvs no viņa politiskās grupas. Bet vispirms vēlētos dot vārdu Galpelsas kundzē, lai iepazīstinātu ar šo atzinumu. Lūdzu! Paldies! Paldies, prieksēdētāja kungs! Godātie kolēģi! Vispirmām kārtām es vēlētos eh, pateikt, ka man ir ārkārtīgi liels prieks jūs iepazīstināt ar šo atzinumu, atzinumu projektu. Atzinums ir par padomas direktīvas 96 šķērsvītra 67 e kā atcelšanu, un es vēlētos uzreiz ķerties vērsim pie ragiem. Vispirmām kārtām varbūt parunāsim par to, kāpēc komisija ir nākus klajā ar šo priekšlikumu. Priekšlikums tika prezentēts, tika publiskots jau pagājušā gada 1. decembrī. Runa gāja par jaunu regulu apkalpošanas uz zemes pakalpojumiem savienības lidostām. Patiesība bija tāda, ka iepriekšējā regula, kur tika pieņemta 96. gadā, ir, ir novecojusi. Vispirmām kārtām ir būtiski pieaudzis pasažieru pārvadājuma apjoms lidostās, un lidostās šobrīd ir kapacitātes problēmas. Apkalpošanas uz zemes pakalp pakalpojumi ir kļuvusi daudz svarīgāk, un tāpēc šiem pakalpojumiem ir jābūt efektīvākiem, to jūta visi, un ir jāuzlabo arī šo pakalpojumu kvalitāte. Un komisija organizēja uzklausīšanas procedūru, kurā izrādījās, ka patreizējais likumdošanas ietvars nav pietiekams un nenodrošina adekvātumu mūsdienīgumam. 67 bija, bija iesaistīts vairāk, tika ap apzinātas domas dažādās lidostās, pārvadājumos, patērētāja aizsardzība, pak, um, <clears throat> patērētāja aizsardzības biedrībās un izrādījās, ka ir vesela virkni problēmu. Runājot par šiem zemes pakalpojumiem, tad ir pārvadātāji, kuri apgalvo, ka zemes pakalpojumi nav pietiekami efektīvi. Vēl bez tam ir jārunā par vidas aizsardzību, drošību, efektivitāti un daudziem citiem momentiem, un e, patreizējā likumdošana to nenodrošināja. Tāpēc, protams, tas ir ikviena interesēs, lai būtu pēc iespējas efektīvāki zemes pakalpojumi ne tikai lidostām, bet arī, arī pasažieriem. Tāpēc e, lidosta infrastruktūra ir izmainījusies un likumdošanai ir jāiet līdz laika gal, garam. Tāpēc eh, paši apkalpotāji vēlējās, lai komisija nāk klajā ar šādu priekšlikumu, un šis komisijas priekšlikums tiešām ir būtisks solis uz priekšu salīdzinot ar patreizējo likumdošanas ietvaru. Tomēr komisijas priekšlikumā ir pāris plaisas, ja tā varētu teikt, un eh, es esmu savu atzinumu priekšlikumā tos arī uzsvērusi. Vispirmām kārtām zemes pakalpojumu sniegšanas liberalizācija Eiropas Savienībā. Ja jūs eh, lasiet manu atzinumu priekšlikumu, tad eh, kļūs skaidrs, un es ceru, ka jūs piekritīsiet manam apgalvojumam, ka tirgum ir jātiek liberalizētam, un tomēr tam ir jātiek sakārtoti liberalizētam. Uh, Katrā ziņā šis ir ļoti kapitāla prasošs bizness ar ļoti augstiem fiksētajiem izdevumiem, un e, kompetence ir ļoti, ļoti augsta. Komisija ir sagatavojusi priekšlikums, kur ir domāti tādām lidostām, kuras pārvadā pāri pa pieciem miljoniem pasažieru, un viņi vēlētos e, palielināt uh, E, pakalpojumu sniedzēju skaita no diviem līdz trīs, un arī piesaistītie eksperti ir akceptējuši šādu priekšlikumu. Es personīgi tam piekrītu, līdz ar to es neesmu sagatavojusi nekādus grozējumus. Es tikai vēlējos pateikt, ka ikvienai līdzsabiedrībai ir iespējas pašai vienoties ar pakalpojumu sniedzēju, ja tā to vēlas. Protams, mēs esam gatavi vēl vairāk liberalizēt tirgu, Tāpēc eh, es eh, nevaru akceptēt pilnīgu tirgus liberalizāciju, jo tas noteikti izraisītu būtiskas problēmas. Tās izdarītu spiedienu uz zemes pakalpojumu sniedzējiem, tās samazinātu algas, tās negatīvi ietekmētu gan darba drošību, gan apmācības iespējas. Un tā joprojām katrā ziņā es te varētu uzskaitīt veselu virkni problēmu, kas uh, būtu saistīts ar til, tirgus pilnīgu liberalizāciju. Cits moments - dalību valstis vēlas um, ievies savstarpēju licenšu atzīšanu. Un es arī iestājos par to, ka ir jābūt pilnīgai pakalpojumu brīvībai iekšējā tirgū. Šī te savstarpējā certifikāta atzīšana ir tāda, ka Tas nozīmē, ka procedūrām, certifikācijas procedūrām ir jābūt caurskatāmām un nediskriminējošām. Nedrīkst būt nekādu ierobežojumu kāda pakalpojuma sniedzēja ienākšanai tirgū, un nedrīkst būt ierobežojumu lidsabiedrībām, ja tās vēlas slēgt līgumu ar kādu zemes pakalpojumu sniedzēju. Līdz ar to jautājums par iepirkumu procedūru ir aktuāls. Komisija šeit ir nākus klajā ar jaunu priekšlikumu, ideju, un tā ir sekojoša. Komisija ir pieminējusi nepieciešamību, ka piedāvājumam ir jābūt, iepirkuma piedāvājumam ir jābūt daudz detalizētākam, un komisija uzskata, ka maksimālajam, piedā, maksimālajam līguma spēkā stāšanās laikam ir jābūt desmit gadiem, bet eh, es vēlētos, lai tas attiektos uz visiem pakalpojumiem, ne tikai uz visbūtiskākajiem, un tas attiektos tātad uz visiem pakalpojumiem. Vēl bez tam tas attiecās arī uz 14. pantu. Uh, Es esmu mm, savā atzinuma projektā iekļāvusi vēl vienu prasību, kāda ir iepirkuma procedūra. Ja iepirkuma procedūra beidzas ar līguma neslēgšanu un pakalpojumu, sniedzējs beidz savu pakalpojumu sniegšanu, tad e, vai neizrādās gala beigās de facto monopola situācija? un saskaņā ar komisijas priekšlikumu mēs varētu izmantot iespēju sniegt lidostām uh, iespēju nofiksēt cenas uz kādu noteiktu laiku, kamēr tiek izsludināts nākamais iepirkums. Runiet par infrastruktūru, par nodevām, par dažādiem nodokļiem un maksājumiem. Uh, Tātad ik viens, kurš izmanto lidostas pakalpojums, šim izmantotājam ir jābūt iespējai plānot savu darbību kādu brīdu uz priekšu. Viņiem ir jāzina, kāda ir lidostas infrastruktūra, un viņiem ir jāzina, ka, ja notiks kādas izmaiņas nodevās un maksājumos, tad tās ir jāiekļauj savukārt viņu pakalpojumos. Es ierosinātu, lai tiktu obligāti pieprasīta informācijas sniegšana pakalpojumu sniedzējiem. Uh, un šai informācijai ir jāiekļauj jau kādi nākotnē paredzēti investīcijas vai maksas izmaiņas, un e, šādas informācijas sniegšana būs paredzēta visiem pakalpojumu sniedzējiem. Nākamais - lidostu varas iestādes. Viņiem ir e, jābūt iespējai iekasēt visus papildus uh, izdevumus, ja tādi tiek uzlikti lidostas izmantotājiem. Tas nozīmē, ka lidostas iestādes var ar atpakaļejošu datumu palielināt cenas. Pārvaldes vienībai ir jābūt koordinējošai, un tai ir, ja tas ir nepieciešams, jāīsteno rīcības kodeksa un ētikas kodeksa īstenošana lidostā. Un šeit jau nonāk pie sava ziņojuma beigām minimālie kritēriji minimālie kritēriji lidostas pakalpojumiem, zemes pakalpojumiem, kāda būs šīs minimālās prasības. Tām ir jābūt saistītām un saskaņā ar patreizējām IKO prasībām, kuras jau ir pieņemtas kādu laiku atpakaļ. Un, protams, ir jāņem vērā arī lidostas drošības un drošuma un drošības sistēmu not, nosacījumi. Tas arī viss priekšsēdētāja kungs. Un eh, tagad es vēlētos dzirdēt eh, ēnu referentu viedokļus un arī citu kolēģu teikto. Paldies! Well, for... Liels paldies par šo ļoti izsmeļošo eh, atzinumu par tādu ļoti tehnisku, bet tai pašā laikā ļoti būtisku tematu, jo mēs visi esam izmantojuši uh, šādus pakalpojumus. Tātad šāda mūza ir uh, zālē. Uh, daži kolēģi vēl nav ieradušies. Manuels Mērs uh, pārstāv komisiju DG Move. Un es domāju, ka jūs arī uzklausīsiet komisijas pārstāv ar lielu interesi. Tagad vispirms došu vārdu ēnu referentiem un pirmā ir Šaldi Mūzes kundze. Thank you very much, Mr. Chairman. Liels paldies priekšsēdētāji, atvainojos par nokavēšanos, bet tā kā šis jautājums ir ļoti tehnisks, runāšu dāņu valodā. Es uzreiz vēlētos teikt, sākt ar to, ka pateikt paldies Galaspēlčas kundzei referentei par ļoti labi sagatavoto ziņojumu. Es esmu paspējusi izlasīt daļu no tā visu, diemžēl, un es arī uh, uzskatu, ka mums ir jānodrošina tas, lai zemes pakalpojumi darbotos labāk nekā šobrīd, un to es arī esmu iekļāvusi manas politiskās grupas iesniegtajos grozījumos. Es uzskatu, ka mums varbūt vajadzētu padomāt par to, kādā veidā mēs savu uzmanību vai fokusu mazliet vairāk pavērstu citu pusi. Tātad ziņojumā runiet par to, ka ir jābūt uh, piedāvājuma procedūras liberalizācijai, bet ja mēs paskatāmies to visu no citas perspektīvas un paraudzamies, paraugamies, kādā veidā šī zemes pakalpojumi darbojās pasažieriem, tātad kādā veidā tie darbojas ne tikai pasažieriem, bet arī lidsabiedrībām. Un tad var izrādīties tā, ka mēs nevaram uh, ar jūsu ierosinātajiem priekšlikumiem panākt mums vēlamo efektivitāti. Protams, ka pasažieri tiešām var sagaidīt, ka zemes pakalpojumu liberalizācija viņiem nāks par labu, piemēram. Un tas parādās jūsu ziņojumā, tas man tikt pateikt. Tātad, minimālie standarti. Cik ilgu laiku pasažieram būtu jāgaida uz bagāžu, kamēr tā palenti nonāk viņa rokās. Tātad, eh, atkal mums ir sakārtots pasažieru tiesības saistībā ar lidmašīnas kavēšanos, bet ar bagāžas kavēšanos nav atrunāts nekas. Es uzskatu, ka uzmanību vajadzētu vērst vērst arī uz to, kādā veidā tas darbojās attiecībā uz lidsabiedrībām, kādā veidā veicināt konkurenci zemes pakalpojumu sniedzēju vidū. Un šeit es domāju, ka eh, ziņojumā vēl daudz ko varētu uzlabot. Vēl bet tam, jūsu ziņojumā ir arī vairāk priekšlikumu par to, kādā veidā nodrošināt lid, eh, lidostā strādājošo darba nosacījumu drošību, bet šeit eh, vajadzētu ņemt vērā to, ka uh, kādā veidā nodrošināt, ja ir kāds apakš uzņēmējs, ka nedrīkst būt tā, ka apakšuzņēmējā, stra, apakšuzņēmējā strādājošajam ir ārkārtīgi slikti darba apstākļi, algas un tā tālāk un tā joprojām. Bet vispārīgos terminos runājot, man ļoti patīk jūs ziņojums. Es tikai tiešām domāju, ka vajadzētu mazliet vairāk piedomāt pie tā, lai, lai klients, lidsabiedrības un pasažieris no tā iegūtu. Paldies! Uh, thank you very much. Liels paldies, uh, Tams Manders. Paldies priekšstādētāji. Jā, man grūti jūs saskatīt zāles otrā galā, bet, nu, man ir uh, brilles, tādēļ es uh, visu labi redzu. Tonio padāva man lūdza uh, paust savus komentārus, un es tos nolasīšu. Vispirms. Uh, Eh, jāuzslavē referente par šo izsmeļošo un visaptverošo atzinumu. Um, mēs atbalstam uh, ierosinātos grozījumus, vēl vairāk atvērt zemes pakalpojumu tirgu salīdzinājumā ar komisijas priekšlikumu. Tāpat uh, arī atbalstām uh, grozījumus pastiprināt sociālās garantijas, kas paredzēts ir, protams, jāatspoguļo eh, pārmaiņas, kas ir notikušas šajā sektorā kopš eh, direktīvas 96-67 pieņemšanas Pavanovas eh, kundze arī norāda, ka zemes pakalpojumi ir ļoti svarīgi, lai piepildītu pasažieru cerības un ka tādēļ ir jādefinē kvalitātes standarti un rīcības kodeks jāpieņem. Tas ir jādara, lai nodrošinātu uh, pasažieru tiesību aizsardzību, un es vēl no savas puses vēlētos piebilst, uh, tiek uh, pazaudēts daudz bagāžas vienību un varbūt vajadzētu modernizēt bagāžas marķēšanas sistēmu. Varētu tur um, bagāžai, uh, bagāžas marķējumā iekļaut arī mikročipus, lai uh, ne, nevarētu citi pasažieri nozakt uh, bagāžu. Paldies, Rūls kundze. Liels paldies! Gribu turpināt Manders kunga teikto par pazaudēto bagāžu. Kad saņēmām šo komisijas priekšlikumu, es uh, sav, paziņoju vietējās Frankfurts lidostas administrācijai, ka man ir jāiepazīst ar situāciju uz vietas un kā tas viss reāli darbojās. Un gribu teikt, ka komisijas priekšlikumā man pietrūkst jautājumu par kvalitātes standartiem. Un tas attiec ne tikai uz pazaudēto bagāžu, bet arī uz kva kvalitāti un drošību kas arī ir ļoti būtiski aspekti. Ja mēs runājam par kvalitāti, standartu uzlabošanu un par drošības uh, garantēšanu, mums ir jādomā par strādājošo darba apstākļiem, kas pēdējo gadu laikā šajā nozarē ir ievērojami pasliktinājušies. Turpmāka liberalizācija, kā to ierosina komisija, novedīs pie vēl tālākas uh, darba apstākļu pasliktināšanās un arī pie kvalitātes un drošības standartu paslikt, pazemināšanās, un tādēļ esmu pret šo komisijas uh, priekšlikumu. Uh, ir, uh, protams, nepieciešami grozījumi, bet uh, jāsaka, viss vis šis priekšlikums, ko komisija ir iesniegusi, ir uh, ievirzīts nepareizi. Šeit ir runa arī par apakš uzņēmējiem. Manuprāt, mums ir vispirms jānodrošina augsti kvalitātes standarti un tikai tad var piesaistīt apakš uzņēmējs, jo pretējā gadījumā situācija pasliktināsies gan pasažieriem, gan arī šajā nozarē strādājošiem. Ehm, šī direktīva radīt milzīgus eh, sarežģījumus ir uh, arī daudzi uh, lidostu operatori ir pret šo priekšlikumu, pret to iebilst arotbiedrības, un nevar teikt, ka visi piekrīt šādam priekšlikumam. Bilerkungs, paldies. Es arī vēlējos uh, vispirms pateikties referents kundzei par to, ka viņa ir sagatavojis atzinuma projektu Manuprāt, komisijas priešlikums ir ļoti būtisks zemes pakalpojumu attīstībai un reformai, bet mums būtu jādomā par to, kā šo atzinumu mēs varētu sniegt pievienoto vērtību pasažieriem, pakalpojumu izmantotājiem. Piemēram, uzņēm, to uzņēmumu skaits kas uh, sniedz šo zemes pakalpojums, teiksim, bagāžas pārvadājums. Uh, tātad šis skaits ir, jā, ir uh, teiks, ka jāpalielina no diviem līdz trim, un tas pats sakāms par citiem pakalpojumiem. Manuprāt, tas ir solis uz priekšu, kas veicinās iekšējā tirgus attīstību. Tāpat nav nepieciešami ierobežojumi zemes pakalpojumu sniedzējiem uzņēmumiem. Uh, Protams, ir eh, jādomā arī par lidostu caurlaides spēju nosakot šādas normas. Ja tiek atvērts uh, zemes pakalpojumu tirgus, tad izskan bāžas, ka daži uzņēmumi varētu tik izspiesti no, no šīs nozares. Es uzskatu, ka tas neatbilst patiesībai, jo tirgus liberalizācija nāk uh, par labu pasažieriem, pakalpojumu sa, saņēmējiem. Par to liecina ASV un Japānas pieredze un pieredze, kas gūta arī atsevišķās Eiropas Savienības lidostās. Es, mums, protams, nav jāiejauc transporta komitejas kompetencē, bet jāsaka lidostas, kas tomēr maksā par šiem pakalpojumiem, maksā atsevišķu dažādu cenu un arī dažādu uzņēmumu iespējas strādāt lidostās atšķiras. Un visi šie apstākļi nosaka to cenu, ko maksā pasažieri. Ja tirgus tiks liberalizēts, tad pakalpojumu kvalitāte tikai pieaugs, kaut gan daži saka pretējo. Es arī piekrītu referentei, ka ir jānosaka minimālie standarti un tas uh, uzlabos kopējo pakalpojumu kvalitāti lidostās. Tagad vārds Gephardas kundzei. Lielas paldies! Es uh, varu pilnībā piekrist Rīles kundzei, uh, ka šajā priekšlikumā slēpjas milzīgas problēmas, un es esmu arī pret šo priekšlikumu. Šis priekšlikums nedod nekādu papildu vērtību ne darba devējiem, ne darba ņēmējiem, jo pēdējo gadu laikā darbinieku darba apstākļi ir ievērojami pasliktinājušies, un mums ir jānodrošina augstāks sociālās aizsardzības līmenis šajā nozarē. Un arī no patērētāja viedokļa šeit var rasties sarežģījumi. Ja ir trīs vai četri uzņēmumi, kas strādā lielā lidostā, un visiem šiem uzņēmumiem ir apakš uzņēmēji, tas nozīmē, ka visiem šiem uzņēmumiem ir nepieciešams aprīkojums, kas ir jāiepērk, jāuztur. Un ir arī nepieciešams papildus uh, noliktavu telpas lidostā šādā gadījumā. Un uh, vispār telpas, kur uzstādīt šo aprīkojumu, un tas viss var radīt milzīgus izņēmumus, ja divu uzņēmumu vietā darbosies četri vai seši, tas nenozīmē, ka cenas pazemināsies patiesībā šī izmaksu un uh, ieguvuma bilance nebūs pozitīva. Un ja vairāk uzņēmumi cīkstēsies ap vienu konvejera lenti un kur, kurš lidojums tad būs prioritārs no uh, Malmes vai Frankfurtas vai citas lidostas un kuras, eh, kura bagāža tiks izkrauta vispirms un kura pēc tam, tad mēs nonāksim pie tā, ka pazudīs vēl vairāk bagāžas nekā tas ir līdz šim. Manuprāt, liberalizācija šajā nozarē nav apsveicams pasākums. Protams, būs pakalpojumu iepirkumu konkursi un tiem jānotiek atklātā un godīgā veidā, bet uh, tomēr mēs nevaram iet pārāk tālu, jo pretējā gadījumā ieguvējs nebūs neviens. Ir jādomā par drošības garantēšanu. Ja lidostā strādās vairāk cilvēku un vairāk uzņēmumu, tad visiem šiem cilvēkiem būs nepieciešama drošības garantēšana Akreditācija tas nozīmē, ka caur metāla detektoriem ies ne tikai pasažieri, bet arī lidostas darbinieki, un arī tas radīs papildus izmaksas lidostām. Un šobrīd mēs taču runājam par naudas taupīšanu, bet kā šādi pasākumi var pazemināt cenas patērētājiem? Gluži pretēji, tas viss nor noradīs pie sajukuma un arvien sarežģītāks un dārgāks sistēmas. Tenis, un tagad uh, eh, tu kā ānu referents, tad lūdzu izsakies, un pēc tam aicināšu visus citus izteikties, un tad komisiju, lūdzu. Tadank, uh, eh, Malkam. Liels paldies, Malkam. Es uh, uzklausīju pēdējo. Paldies. Es uzskatu, ka mēs nevaram rīkoties tādā veidā. Tātad eh, es pagājušā nedēļā vēlējos redzēt, kā tas darbojās praksē. Uh, Bet eh, gala beigās situācija jau, protams, nosaka tie uzņēmumi, kuri darbojās lidostās. Tātad eh, mēs esam redzējuši, ka, piemēram, ja divi zemes pakalpojumu sniedzēji strādā vienā lidostā, tad pakalpojumu kvalitāte bezmaz pasliktinās. Līdz ar to, ja lidosta pati veic šo uh, konkurentu izvēle, tad bija, var gadīties, ka šī konkurence nevienmēr ir godīga. Jā, 5 miljoni pasažieru gadā, vai tā ir liela vai maza lidosta, un es nezinu, ka, uh, vai tas ir adekvāti, piemēram, uh, Tas nozīmē, ka lidostai ir jā, jāinvestē jaunās, jaunās telpās, lai uh, pasažieru bagāža tiktu sašķirota saskaņā ar noteikumiem. Mums ir, patiesībā mums vajadzētu izskatīt, vai mums šie noteikumi ir vajadzīgi un vai tas tiešām sniegs labumu praksē. Paldies! Well, I must say I'm very impressed with the zeal of colleagues. And... Es, eh, esmu, es ļoti augstu vērtēju katru kolēģi iebaldījumu. Es redzu, ka kolēģi ir piestrādājuši, apmeklējuši pat uh, eh, līdostas, ne tikai kā ceļotāji. Un tas liecina par mūsu komitejas interesi svarīgi, ka mēs šādi strādājam. Ja neviens cits nevēlas izteikties, tad lūkšu komisijai atbildēt uz šiem. Uh, komentāriem jūs redzat, ka daži kolēģi ir skeptiski noskaņot par šī priekšlikuma pievienoto vērtību. Un eh, Luksemburgas parlaments arī ir eh, nācis klājā ar interesantu atzinumu, bet es redzu, ka jūsu paskaidrojumā minēts, ka pašreizējā direktīva ir sasniegusi galvenos izvirzītos mērķus um, pakāpojumu sniedzēju skaits ir palielinājies un, un tagad ir lielā konkurence un tā tad ir labāka kvalitāte. Tātad tas ir tāds kā izējas punkts. Mums vēl nav bijis iespēja sīkāk paskatīt jūsu ieteiks novērtējumu, bet varbūt jūs varētu atbildēt uz dažiem komentāriem, ka kolēģi ir snieguši. Paldies. Bonjour, monsieur le président. Labdien, priekšstādātāja referents kundze, dāmas un kungi, deputāti. Uh, Paldies, ka dodat uh, vārdu Eiropas komisijai un uh, gribu uzteikt uh, referenti par viņas īstenoto darbu. Viņas darba mērķis ir uzlabot komisijas priekšlikumu. Tāpat ir um, centies, centījusies darīt arī padomu savā vispārējā 20. marta pieejā. Un tā visa mērķis ir panākt eh, līdzsvaru, pavērt tirgu, nodrošināt garantijas strādājušiem un pār par visu kvalitatīvs pakalpojums pasažīriem. Mēs arī esam ļoti priecīgi par to, ka jūsu komiteja iekšējais tirgus un patērētā aizsardzība ir pārņēmusi šo uh, tēmatu. Jums ir ļoti plaša pieredze iekšējā tirgus jautājumos, un uh, iekšējais tirgus ir daudz plašāks nekā tikai transports. Un šī direktīva apkalpošana uz zemes pakalpojumu uh, nu jau pirms 20 gadiem tika izveidots aviācijas iekšējais tirgus, un tādā veidā aviācijas uzņēmumiem ja bija iespēja pielāgoties pasažieru vajadzībām, pavērt jaunus uh, maršrutus, uh, šādi neietekmējot uh, frekvenci vai kapacitāti. Taču, ja direktīvas par apkalpošanu uz zemi nebūtu, tad iekšējā tirgus uh, darbs un iekšējā tirgu, iekšējais tirgus gan 500 miljonus iedzīvotāju, tad uh, šie labam nebūtu nākuši, nebūtu ieraudzījuši dienas gaismu. Šī joma lielā mērā ir atkarīga no daudziem faktoriem. Apkalpošana uz zemes tika pavērta daudziem, daudz, daudziem faktoriem, tā skaitā konkurence, izņemot četras kategorijas. Šajos četros gadījumos Eiropas likumdevējs ir paredzējis dalību valstī dot iespēju ierobežot konkurenci uz diviem operatoriem. Ir vairākas prasības. Pirmkārt, zemes dienas sniedzējiem jābūt neatkarīgam, neatkarīgi, tātad neatkarīgi no dominējošā savie kompanā aviokompānijas. 16 gadus pēc šī priešlikuma mēs ierosinām to pārskatīt, lai uzlabotu šo pakalpojumu efektivitāti un kvalitāti. Efektivitāti pāredz sniegt nedaudz vairāk eh, izvēles iespējas aviokompanijām attiecībā uz šiem četriem pakalpojumiem, kas vēl ar vienu nav pavērta konkurencei. Taču tas eh, nenozīmē pilnīgu izvēli. Ar vienu lēmumu pieņems dalību valsts. Un šī iemesla dēļ mēs centāmies nodrošināt uh, izvēles tiesības dalībvalstī. Taču lielās lidostas, uh, kurās uh, gadā tiek uzņemt vairāk par 5 miljoniem pasažieru, un uh, šajā, šajā gadienā šajās lidostās minimums ir nevis divi, bet trīs operatori. Te mēs neparedzam totāla konkurence, bet vairāk izvēles. Un atgriezoties pie viena komentāra, kas šeit izskanēja. Protams, ka pastāv bāžas eh, par eh, telpas nepietiekamību, un tas apdraud eh, vai nu drošumu vai drošību. Šādā gadījumā dalībvalsts var pieprasīt izņēmumu, tā to var darīt šodien, un tā to varēs darīt arī rīt bez nedaudz lielākas konkurences pavēršanas, lai lidostām un līdzsabiedrībām būtu lielāka izvēle attiecībā uz operatoriem, kas varētu sniegt pakalpojums. Mēs vēlamies arī drošākus uh, um, konkurences noteikums. Ir tagad uh, līdzsabiedrības, kurām ir filiālis, apkalpo, apkalpošanas uz zemes dienestu Un tad eh, šis darbs tiek sadalīts, neļaujot eh, piekļuvi neatkarīgiem mazākiem uzņēmumiem, kas eh, arī tikpat labi varētu nodrošināt labākus pakalpojumus un labākus darba apstākļus saviem darbiniekiem. Tātad pamatoties uz mūsu sacīto, iesaistītās puses, uh, mums ir snieguši savu atbildi un pārpa 200 šādas atbildes. Tātad mūsu uzdevums ir uzlabot pakalpojumu kvalitāti, pavarot konkurenci. Un tagad pievēršoties minimālajām kvalitātes normām, šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Eiropas komisija ierosina noteikt šīs minimālās formas Eiropas līmenī. Piemēram, operatīvā uh, efektivitāte. Cik ilgu laiku pasažiera gaida reģistrējoties, cik ilgu laiku tiek gaidīt bagāžu, pirmā bagāžas vienība, kad tā nonāk pasažiera lokā, rokās un kad pēdējā. Mēs uzskatām, ka šis minimālo kvalitātes standartu jautājums ir ārkārtīgi svarīgs un mums ir jāizveido tāda uh, kā uh, atbilstības tabula Eiropas līmenī, skaidri definējot šos kvalitātes standārts. Pat labā nav vienošanās par šo jautājumu ar padomu, jo padomi uzskata, kā šāda kvalitātes uh, radītāju sarakstu noteiktu pati lidosta. Jo uh, tas varētu būt uh, jauns šērslis iespējamiem jauniem operatoriem, kas gribētu sniegt savus pakalpojumus uz zemes. Mēs vēlamies dalībvalstīm, kas to vēlas, paredzēt iespēju stiprināt um, uh, garantijas zemes dienestu strādājušiem, jo personāla drošība ārkārtīgi svarīga. Ja kāda dalībvalsts rīt vēlas iekļaut noteikumu, ka kāds darbinieks zaudē darbu tāpēc, ka mm, viņa uzņēmums, kurā viņš strādāja apkalpošanai uz zemes, tagad vairs nedarbojas, tad viņam jāparedz iespēja, ka viņš var strādāt citā uzņēmumā, kas ir uh, uh vinējis konkursā. Tā tad ir jānodrošina, ka šādā situācijā necieš darbinieks. Mums ir uh, uh, tehniskas dabas komentāri par grozījumu. Mēs tad par to pastāstīsim tieši referentē pašai. Un vēl pēdējā lieta, kas šai gadā ir ļoti svarīga - apakšlīgums lēdzēji Un jautājums, kā definēt uh, pašsniegt palīdzību. Es aicinu Eiropas parlamentu būt pēc iespējas piesardzīgam, pārskatot Eiropas komisijas definīcijas priekšlikumu. Jo bez eh, tehniskās definīcijas paša atbalsta vai tehniskai definīcijai apakšuzņēmējiem, te ir vēl iesaistīta uh, Es esmu cits aspekts, ka reāli tiek uh, ietekmēta kon konkurence, tātad konkurence starp lidostu, kurai ir apkalpošana uz zemes neatkarīgiem un reālajā ietekme uz līdzsabiedrībām. Šai gadienā mēs augstu vērtējam jūsu referentes grozījumu. Viņa šai ziņā ļoti piesardzīgā un viņa uh, Viņi ļoti pareizi atskat šo jautājumu par uh, pašpalīdzību un um, apakšlīgumu slēdzēm. Liels paldies! Turpin priekšstādātājs. Paldies par šo ārkārtīgi vērtīgo informāciju. Es domāju, ka par to šeit un arī transporta komitejā vēl nosnāsies interesants debates. Bet es domāju, attiecībā uz kvalitātes standartiem sarunas vēl norisināsies, kad apspriedīsim transporta komitejā pasažieru tiesības. Tajā tiek skatīts mūsu pašinstīvas ziņojums. Es domāju, arī daži temati pārklāsies. Un tad vēl jāzina, ka ilgtermiņā vēl būs tehnoloģijas attīstība un jāparedz, eh, lai zemes dienestiem būtu iespēja sniegt eh, ieguldījumu, sekoja tehnikas attīstībai eh, Kās eh, Pelčs kundze, jūs eh, uzklausījāt garas diskusijas, varbūt jūs arī kaut ko gribētu paskaidrot, eh, ierosināt par grozījumiem, piemēram. Mekosanijā. Paldies! Vispirmām kārtām es vēlētos jums pateikties par jūsu teikto, visiem komentāriem. Es vēlētos pateikties ēnu referentiem, vēlētos pateikties komisijai un vēlētos pateikties arī Luksemburgas parlamentam par atsūtīto vēstuli tieši par zemes pakalpojumiem lidostās. Uh, Man ir radies iespējas, un es to arī pilnībā izprotu, ka šis, eh, šī ir tēma, kas skar mūs visus. Mums, eh, mēs visi esam saskārušies ar sam, šiem problēmām, vismaz dzirdējuši ar tām, saskārušies patiesībā, jo mēs katru nedēļu ceļojam. Tāpēc ir eh, samērā grūti šad tad distancēties no personīgajām sajūtām un paskatīties uz to no malas. Un tomēr Gatavojot šo atzinumu, es mēģināju distancēties, un es mēģināju uz, eh, uz šīm problēmām paraudzīties no citas, no cita redzes viedokļa. Es izsūtīju simtiem formulāru, jautājumu formulāru gan līdzsabiedrībām, gan iesaistītajām pusēm, arotbiedrībām, daudziem, daudziem, daudziem, kurus varētu interesēt šī tēma. Protams, ka ir zināmā mērā neskaidrība par to, kas sagaida šos visus noteikumus, un tomēr es mēģināju pēc iespējas vairāk pieskarties šī temata būtībai. Piekrīt kolēģiem, kur apgalvo, ka zemes pakalpojumi un iepirkums nav pietiekami efektīvi. Zemes pakalpojumi nav efektīvi, jo eksistē joprojām vesela virkni šķēršļu. Piekrīt arī tiem, kur uzsver to, cik svarīgi ir runāt par drošību, par kvalitāti, par uh, patērētāju tiesībām, pasažieru tiesībām. Patiesībā manas iespējas ir ierobežotas. Tādā ziņā, ka komisija savā priekšlikumā balstoties uz manu pieredzi, manu apkopoto pieredzi, eh, kuru es savukārt balstīju uz izsūtītajiem formulāriem, tātad es iesniedzu grozījums mūsu komitejas vārdā. Tāpēc es mēģināju pieslīpēt un zināmos gadījumos pat ierobežot vairāk šīs sistēmas elementus, kuri tad pēc tam sakrā, sasauktos ar citiem momentiem. Es vēlētos varbūt pieminēt vienu momentu, piemēram, publisko iepirkumu momentā. Uh, Ja mēs vēlamies nodrošināt zemes pakalpojumu kvalitāti, kas mums, protams, ir vissvarīgākais, tad es esmu sadalījusi visus pakalpojumus četrās, varbūt pat piecās apakšgrupās, lai mēs pakalpojumus varētu izskatīt pa dažādiem domēniem. Un šie domēni savukārt būtu atkal subjekts iepirkuma kopumam uzskata, ka tas varētu uzlabot gan kvalitāti, gan, gan pakalpojumu efektivitāti. Tātad pakalpojums sadalīt pa domēniem. Otrs, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, ir ierosināt minimālos standartus. Es eh, pilnībā piekrītu, ka, piekrītu tam, ka pakalpojumu sniedzējam vajadzētu izpildīt minimālās prasības. Kā jūs teicāt, priekšstādātāji kungs, mans laiks ir beidzies. Es vēlētos pateikties visiem, kuri nākuši klajā ar savām idejām un komentāriem. Vēlētos pateikties komisijai par apkopojumu, komisijas priekšlikumam, pasakos visiem par dialogiem, par neformālajām un formālajām sarunām. Uh, no tiesas un sirds ceru, ka mums izdosies e, nonākt pie sausā atlikuma, kas varēs apmierināt mūs visus. Gala beigās šis ir atzinums. Vadošā komiteja nav mūsējā, tā ir transporta komiteja. Paldies! Prieksēdētājs, paldies! Es uzskatu, ka par šo tematu ir liela interese un tā saglabāsies arī turpmāk, un esmu pārliecināts, ka mums vajadzētu mūsu atzinumu adekvāti prezentēt transporta komitejai. 18. jūnijā pulkstens 12. dienā ir grozījuma iesniegšanas termiņš, 9. jūlijā izskatīsim grozījumus un 12. 10. jūlijā balsosim. Un pēc tam plenārsēdē šis ziņojums tiks iz, atzinums, tiks iz, ziņojums patiesībā tiks izskatīts plenārsēdē. Paldies Galpelskundzei un visiem pārējiem. Pirms pārējām pie Koreira de Campus kunga atzinumu par stabilitātes obligu, obligāciju ieviešanas iespējamības vēlētos atgādināt sekojošo. Mēs esam nolēmuši balsot par diviem pirmā lasījuma ziņojumiem kopā 21. jūnijā jo mums ir nepieciešams balsot arī par Bielana kunga ziņojumu par iekšējā tirgus informācijas sistēmu. Šobrīd mums jau ir zināmi trialogu rezultāti un esam saņēmuši oficiālu vēstuli no padomas, kas apstiprina šo nostāju. Esam saņēmuši arī oficiālu vēstuli no padomas par standartizācijas procedūru. Tātad 21. jūnijā Abi referenti mūs iepazīstinās ar samierināšanas sarunu nostāju un mūsu formālo vienošanos. Tātad vēl ir divas nedēļas, lai sagatavotu šos ziņojumus. Līdz ar to formāli mēs, eh, katrā ziņā mēs šos ziņojumus izskatīsim plenārsēdē septembrī. Vēl bez tam mums ir jūnija komitejā paredzēta ļoti, ļoti garš balsošanas saraksts Sekretariāts jūs iepazīstinās, kurā dienā mēs par ko balsojam, jo kurā gadījumā pēdējos mēnešos mēs eh, esam ļoti daudz izskatījuši atzinums un ziņojums, un jūnijā viss tas bloks tiks nodots balsošanai. Tātad eh, es jūs vēlējos informēt, ka būs vesela virkna atzinumu, priekšlikumu, ziņojumu, par kuru būs jābalso jūnijā. Bet tagad pārējām pie pie atzinuma, kur atbildīgā komiteja ir ekon. Patiesībā šis ir pašiniciatīvas atzinums par stabilitātes obligāciju ieviešanu. Atzinuma sagatavotājs ir profesors Koreja de Campos un vēlētos dot kungam vārdu. Un pēc tam Vahēna kundze, Šmita kungs šeit nav, Rīles kundze arī nav, ēnu referenti, iespējams, ka atgriezīsies Foksa kungu pārstāvēšu es. Vai ir vēl kāds no ēnu referentiem? Labi, bet tagad dod vārdu, kur Eida Kampaskungam lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs! Es vēlējos sākt ar to, ka vispirms es vēlētos iepazīstināt ar šī darba ierobežojumiem, jo doma bija tāda, ka mēs nevēlamies runāt par stabilitātes obligācijām, mēs vēlamies runāt par šo stabilitātes obligāciju adekvātumu. Tā tad ir vesela virkni kolēģi, kas vēlas izteikties. Miss, are, are you not getting any translation? nav tulkojumi kādā valodā? Oh, yeah, no, I already, I know, I know, I, I already, I think you weren't listening. Es jau jūs eh, ierakstīju, jūs esat ēna referents, bet, protams, tā tad referents turpina. Jā, es sapratu, ka kādam vajadzīga palīdzība. Nē, nu labi, tad tūl turpina. Kā jūs varbūt eh, zinat, tad mana politiskā grupa un es personīgi, mēs esam par stabilitātes obligāciju ieviešanu. Patrie, patreizējā problēma Eiropas ekonomikā ir vieglu kredītu pieejamība, un tas noteikti izraisa grūtības valstīm un uzņēmumiem sevi finansēt. Un, protams, ka tas viss radās pēc 2008. gada krīzes, jeb pat eh, nekustamo īpašumu burbuļa. Līdz ar to es domāju, ka mums vajadzētu mēģināt risināt problēmas, kuras radās pēc nekustamo īpašumu burbuļu plīšanas 8. gadā. Šobrīd mēs esam mēģinājuši runāt par problēmām, ar kuriem sastopas uzņēmumi, mazie un vidējie. Uh, Un patiesībā mazie un vidēji uzņēmumi lielā mērā ir atkarīgi no kredītu saņemšanas, lai investētu tālāk darbībā. Komisija ir veikusi pētījumu, un e, mēs esam izskatījuši arī citus priekšlikumus, piemēram, Vācijas, e, Vācijas e, piedāvāto ideju un arī Olī Rēna piedāvāto ideju. Un, uh, Tādējādi mēs varējām salīdzināt dažādas priekšlikumus. Patiesībā kritika, kas tiek e, vērsta pret stabilitātes obligācijām, ir pamatota, bet mūsu komitejā mēs runājam par patērētāju tiesībām, un mums vajadzētu runāt par to, kādā, cik lielā mērā patērētāji ir aizsardzi, aizsargāti un kādā veidā valsts obligācijas tos aizsargā. Šīs jaunās eh, obligācijām, šīm jaunajām obligācijām būs tāds kā augstāks status par patreizējām obligācijām. Jautājums ir tas, kādā veidā mēs varam šo te pārējais periodu nodrošināt. Mēs eh, varam it kā piedāvāt eh, augstāku statusu šīm obligācijām, bet ir arī citi momenti, kuri joprojām nav atbildēti zaļajā grāmatā. Piemēram, vai tādas dalību valsts, uz kurām tas neatiecās, var piedalīties Eiropas Savienības līmenī tā administrēšanā. Varbūt, ka vajadzētu runāt par to, kāda būtu normāla atbilde, un tomēr runiet arī par nodokļu atmaksāšanu, un es domāju, ka uz to ir jāskatās ārkārtīgi uzmanīgi, jo, kā jūs varat iedomāties, tas ir politiski ļoti delikāts jautājums, jo valsts, kur to saņem, noteikti vēlēsies tā arī turpināt. Mums ir jāatcerās patreizējās situācijas ekonomiskais un politiskais konteksts. Mēs runājam par ļoti striktiem budžetāriem nosacījumiem, kādos šīs stabilitātes obligācijas tiks izdotas. Šī priekšlikuma ideja ir uz laiku atrasināt tās budžeta problēmas, ar kurām daudzas dalību valsts sastopas šobrīd. Mums ir jāizskata arī tas, vai tās valsts, kuras šobrīd piedzīvo sankcijas vai ierobežojums, vai tās būs spējīgas emitēt šīs stabilitātes obligācijas. Nākamais, ja šīs stabilitātes obligācijas tiks izdots, kura būs atbilstīgā iestāde, mums ir jau iepriekš ir jābūt skaidri un skaidri zināmam, kāda varēs būt aizsardzības mehānismi iedzīvotājiem. Komisija ir sagatavojusi dzīvot spējīgu priekšlikumu, kas varētu šim procesam atbilst. Un mēs ceram, ka tās valsts, kuras joprojām ir samērā noraidošas šim priekšlikumam, arī varēs tikt pārliecinātas. Es tiešām ceru, ka tas mums palīdzēs doties labāk, labākā virzienā. Paldies! Es tikai vēlējos, varbūt eh, šeit ir vairāk ēnu referenti no politiskajām grupām. Tā tad Vahēnas kundze pirmā lūdza. Vielen dank, Herr Vorsitzende. Vielen dank, Herr. Paldies. Vēlētos pateikties eh, Dekampas kungam Komisijas piedāvātais priekšlikums, protams, ir diskusija pamats. Uz to balstoties mēs turpinam strādāt, un jau šobrīd mēs eh, varam balstīties uz zaļo grāmatu, un tur jau arī parādās tas, kādas tad, kāda tad būs uh, kāda būs ietekme uz uzņēmumiem šo stabilitātes obligāciju emisijai. Bet ir ļoti daudz jautājumu, uz kuriem joprojām nav atbildēts. Piemēram, kāds ir tiesiskais ietvar, ietvars, vai to reālajā dzīvē būs iespējams īstenot vai nē, vai tas e, varētu palīdzēt patreizējās krīzes risināšanā, vai tomēr šīs stabilitātes obligācijas būs process, bez finanšu politikas koordinācijas pamatiem. Vai tas būs eh, procesa rezultāts, vai tas pats būs kā process? Tā tad ir ļoti daudz jautājumu, kas vēl joprojām nav atbildēti. Līdz ar to debatas par šo ziņojumu joprojām ir aktuāls. Es uzskatu, ka tās ir ļoti, ļoti svarīgas debatas, un eh, domāju, ka debatēs parādīsies vēl jauni jautājumi. Vai arī Iespējams, ka kādam ir nepareizas gaidas par šīm stabilitātes obligācijām. Runājot par šīm stabilitātes obligācijām, tad komisija ir piedāvājusi vairākas alternatīvas, par kurām šobrīd diskutējam. Šīs alternatīvas patiesībā lielā mērā atšķiras viena no otras, un šīs zaļās grāmatas papildu dokuments to arī paskaidro. Tātad pirmā alternatīva kura ir vis, visradikālākā un, manuprāt, arī visriskantākā. Tā tad eh, valsts obligācijas tiks pārvērstas par eiro obligācijām. Un eh, es nedomāju, ka tas ir labākais risinājums, jo šāda veida obligācijas nodroši, no, no, šāda veida obligācijas būs vienādas visiem. Tas man neapmierina. Otrais, tikai daļa no obligācijām būs vienas visiem, un tad valsts varēs emitēt dažādi paši savas obligācijas, kuras tiks izmantotas dažādiem mērķiem. Arī šeit mums ir nepieciešams par to diskutēt, uz kādiem pamatiem tās tiks emitētas un kādam nolūkam konkrēti darbosies. Trešais variants, trešā komisijas al alternatīva, par to mēs neesam daudz diskutējuši, jo runa tur iet par status quo patiesībā autortiesībās saglabāšanu. Tātad obligācijas, kuras emitēs katra valsts, un tad katra valsts simtprocentīgi pati uzņemās atbildību. Es nedomāju, ka finanšu tirgiem tas patiks, jo tas jau neko nemaina. Ne, ne Tā tad ir ļoti daudz argumentu par stabilitātes obligācijām un veselu virkni pret. Uh, Protams, riski, kas ir saistīti ar maksājumiem, bankas ir atbildīgas par maksājumiem, pie tām eh, atbildīgi par obligācijām jau nav tikai un vienīgi banku sektors, bet arī valsts. Par to mums ir jādiskutē. Jautājums, kurš būs atbildīgs par parādiem, ja tāda radīsies? Nākamais par tirgus mehānismiem tirgus mehānismus eh, varbūt vajadzētu aizvietot ar kādu citu mehānismu. Ir vēl viena problēma vai ir nepieciešamas līguma izmaiņas. Mums ir principiāli jāpieņem lēmums dalību valstīs, un tas noteikti būs Eiropas eh, tiesas izlemams jautājums. Vai šīs stabilitātes obligācijas tiks emitētas kopīgi vai katra valsts atsevišķi? Tātad eh, šis priekšlikums, ko kolēģi ir sagatavojusi, kolēģis ir sagatavojis, tam mēs eh, iesniegsim arī grozījumus. Un no mūsu politiskās grupas puses līdz 12. jūnijam mēs iesniegsim grozījumus. Paldies! Liels paldies, Vahēns kungs, tagad Manders kungs. Paldies, priekšsēdētāji, man jāatvainojas Šmita kunga vārdā. Viņam bija jāpiedalās ekonomikas uh, komitejā balsojumā, viņš nevarēja ierasties, tādēļ nolasīšu viņa komentārus. Vispirms pateicība Antonio Korea de Campos kungam par līdzsvaroto ziņojumu, par to, ka uh, ir jāuzsver tas, ka priekšnosacījums kopīgai obligāciju izlaišanai ir tas, ka dalību valstīm ir jāsamazina pašreizies deficīta un parāda uh, līmenis. Tāpat ir jāanalizē arī morālie jautājumi, lai šī sistēma varētu darboties atbilstoši. Tāpat ir jānosaka uh, iestāšanās un izstāšanās kritēriju šai sistēmai, un tas būtu jādara komisijai. Un visbeidzot, Smita kungs pārstāv uh, Eiropas Savienības valsti, kura nav eirozonas dalība valsts, un tādēļ šis, šī attieksme ir drīzāk negatīva. Šai valsti ir jārada lielāks uh, atbalsts uh, Eiropas Savienībai un eiro un ir jārīko publiskas debates par uh, šādu kopīgu obligāciju izveidošanas plusiem un mīnusiem uh, pirms tiek ieviestas stabilitātes obligācijas. Cilvēki ir uztraukšies par savu nākotni un ja visu izlēma tikai Briseles institūcijas, tad uh, Eh, tā nevar rīkoties, ir jākonsultējas ar cilvēkiem šādos tiešām būtiskos jautājumos, kā apspriežamais jautājums. Liels paldies, saka priekšsēdētājs. Varbūt es tagad varētu paust Foksa kunga viedokli un pēc tam uzklausīt arī Vailers. Foksa kungs arī pārstāv valsti, kura nav eirozonas dalība valsts, un tomēr Foks kungs atzīst, ka eirozonas ekonomikas stabilitāte ir svarīga gan eirozonas dalību valstīm, gan valstīm, kas nav eirozonas dalībnieces. Ja šādas stabilitātes obligācijas uh, darbotos, tad tas būtu apsveicams pasākums. Tomēr Foksa kungam ir uh, skeptiska nostāja par atsevišķiem punktiem, proti par valsts obligāciju pilnīgu aizstāšanu ar eiro obligācijām. Un varētu atkārtot citu kolēģu un arī Koreidi Kampos kunga teikto par morāliem apsvērumiem, par to, ka dalību valsts varētu vājināt savu budžeta disciplīnu un ka patiesībā netiktu risināts pamatproblēmas, bet gan uh, parādi pārveidot cita veida parādos. Tāpat jautājums ir arī saistīts ar nacionālo suverenitāti. Un, uh, lai šādu sistēmu ieviestu, būtu nepieciešama lielāka nodokļu koordinācija un budžeta koordinācija. un eh, tagad par konkrētiem jautājumiem, kas ietilpst mūsu komitejas kompetencē. Mums būtu jāatgādina, ka līdztekus šeit minētiem jautājumiem, proti par mazo un vidējo uzņēmumu finansēšanas nodrošinājumu, ka šiem mērķiem jau ir izveidoti citi vai jāizveido citi instrumenti Tāpat jānodrošina piekļuva vienotam tirgum, uh, piekļuva publiskam iepirkumam un cita veida atbalsts maziem vidējiem uzņēmumiem ir jāveicina ekonomikas izaugsme. Un uh, vienotā tirgus loma jāuzsver kopējā izaugsmes darba kārtībā arī saistībā ar Eiropas semestri un citiem ekonomikas instrumentiem, un mūsu komitejai būtu jāatgādina ekonomikas un monetāro lietu komitejai par kopējo šā priekšlikuma kontekstu. Es šā dokumenta kopiju nosūtīšu mūsu referentam Korejo de Kampas kungam. Un tagad es atkal uh, kā priekšsēdētājs dodu vārdu Vailers kundzei. Lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji. Vēlējos teikt arī dažus vārdus par šo jautājumu. Klausījos debatēs, un man arī ienāca prātā dažas idejas, un gribu atgādināt, ka šīs eh, stabilitātes obligācijas, pie kā mēs šobrīd strādājam kopā ar citiem kolēģiem, ir kā reakcija uz tirgus eh, neveiksmīgu darbību. Mums nav vairs eh, tāda vienota obligāciju tirgus, un tādēļ mums ir jārīkojas, un man bija prieks dzirdēt, ka Foksa kungs Eh, nenoraida šo ideju kopumā, bet gan runā par to, kādi mm, uzlabojumi vai grozījumi būtu jāizdara. Es domāju, ka visi, gan tie, kas dzīvo Eirozonā, gan tie, kas dzīvo ārpus tās, uh, apzinās, ka ir jāuzņems kopīga atbildība par Eiropas nākotni. Šorīt televīzijā Vācijas kanclere Merkele norādīja, ka nākošajā samitā viņa rosinās stiprināt Eiropas integrāciju un noteikt finanšu darījumu nodokli. Protams, šie, šie priekšlikumi izklausās interesanti. Tagad gaidīsim, kā tie konkrēti tiks piedāvāti. Protams, šīs obligācijas tiks agrāk vai vēlāk izveidots, bet jautājums, kā tas konkrēti notiks, un tas mums būtu plaši jādebatē. Es nezinu, kas īsti šobrīd notiek ekonomikas un monetāro lietu komitejā, uh, bet uh, arī mēs vēlētos izvērtēt dažādus variantus, to plusus un mīnusus. Varbūt mēs varētu lūgt, lai mums sniedz papildi informāciju no ekonomikas un monetāro lietu komitejas par to, kādas ir šīs komitejas ieceras. Paldies, vai kāds vēl? Uh, vēlas uzstāties. Zinu, ka zālē ir arī komisijas pārstāvi, bet eh, tie nevēlas uzstāties par šiem jautājumiem, un tādēļ lūgtu mūsu referentam sniegt īsu rezumējumu un pastāstīt arī par iecerēto darba grafiku. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlētos pateikties kolēģiem par interesanto ieguldījumu šajās debatēs ēnu referente no Tautas partijas grupas pieskārās būtiskam jautājumam, proti tiesiskajam pamatam šīm obligācijām, kā to padar, saskaņot ar uh, valstu konstitūcijām. Bet tas pa, šāds pats jautājums radās 27. maijā, kad Centrālā banka paziņoja par obligāciju uzpirkšanu. Tas it kā stingri juridiski nebija atļauts, bet tomēr šāds pasākums tika veikts. Apziņa, ka šis darbs pastāvīgi turpinās un uh, notiek strauja attīstība, ja nu ne katru dienu, tad katru nedēļu jau noteikti. Un uh, šis uh, Vācijas ekonomikas ekspertu padomes priekšlikums bija ļoti interesants, bet tas nāca ar zinām novēlošanos un to nevarēja iekļaut šajā priekšlikumā savulaik. Bet to varēsim ņemt vērā turpmākā darbā. Tautas eh, partijas eh, pārstāvi minēja trešo variantu. Uh, Eh, kas eh, mazāk atšķiras no pašreizējām juridiskām pamatnostādnēm, bet šo variantu vienlaikus ir visgrūtāk īstenot, jo tad valstīm būtu jāapņemas sniegt garantijas zelta un citā veidā šīm obligācijām. Bet mēs šobrīd neko nevaram noraidīt, mēs esam tikai procesa pašā sākumā un mēs katru dienu uzzinām kaut ko jaunu. Manders kungam es gribēju norādīt, ka varbūt man sākumā vajadzēja vairāk uzsvērt šo jautājumu, ka nekas no šī priekšlikuma nebūs īstenojams, ja nenotiks budžeta konsolidācija, kas ir absolūti nepieciešama. Un es domāju, ka visi, visi parlamentu kolēģi atbalsta um, Eiropas uh, semestra iniciatīvu. Šobrīd mēs varam censties nodrošināt budžeta konsolidāciju pirms uh, juridiskā ietvara izveides. Kā jau es teicu, šī situācija attīstās katru dienu. Katru dienu mēs saņemam jaunu informāciju. Man arī pozitīvi pārsteidz tas, ka Foksa kungs principā atbalsta šo ideju. Ja atceramies, kā tas bija pirms pāris gadiem, kad uh, šā, šī ideja izskanēja pirmo reizi, tad uh, mēs dzirdējām dažādus pārsteidzošus paziņojumus, pat komisijas priekšsēdētājs uh, bija 100% pret šādām stabilitātes, jeb eiro obligācijām. Tagad ir uh, parādīsies arī alternatīva projekta obligācijas, bet savā laikā komisija bija pilnīgi pret šādiem priekšlikumiem, bet tagad jau tiek uzsākts darbs pie šā priekšlikuma īstenošanas. Tas nozīmē, ka mēs esam ļoti daudz ko sasnieguši un varam uh, tikai piekrist tam, ka uh, nerisinot uh, valsts parādu stabilizācijas problēmu, mēs nekad nenodrošināsim finansējumu maziem vidējiem uzņēmumiem. Un uh, šī uh, recesija var skart arī stabilas valstis, jo valstis izjūt tirzniecības deficīta ietekmi un saskars ar dažādām grūtībām. Un vēl viena lieta, ko nedrīkstam aizmirst, ir jāsniedz informācija arī, ko lūdza Vailers kundze. Bārbara minēja jautājumu par uh, informācija, kas parādās plašsaziņas līdzekļos un uh, par Vācijas kancleres teikto, ka viņa gatavo uh, priekšlikumus finanšu Eiropas izveidē. Protams, mēs nevaram tagad nodarboties ar nākotnes paredzēšanu, bet varam sagaidīt šos priekšlikumus jau tuvākā nākotnē. Varbūt tās nesauksies stabilitātes obligācijas, bet kaut kāds glābšanas fonds vai, vai stabilizācijas fonds vai kaut kas tāds. Un, un varbūt, ka būs ņemts vērā Vācijas ekonomikas ekspertu padomas uh, priekšlikums. Jāsaka, šis jautājums ir ļoti svarīgs. Tas ir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 Es nezinu, kāda ir ekona oficiālā nostāja par šo tēmatu, taču uh, tur norisinājās ārkārtīgi plašas debatas. Es pavisam skaidri zinu, ka viņiem ir daudz vielas pārdomām. Labi, paldies, turpin priekšstādātājs. Uh, eh, man uh, arī ir Foksa piezīmes. Uh, viņš patiesībā saka, ka ir tālāka analīze, eh, kāds būs labums no stabilitātes obligācijas, eh, obligāciju ieviešanas ir vēl nepieciešama. Nu, tā ir tāda neliela nianse. Es eh, tikai gribēju norādīt, ka jūs nevisai pareizi um, ehm, attainojat uh, Foksa kunga priekšlikumu. Tātad, uh, Koreja de Campos uh, uh, atzinuma uh, projekta grozījuma iesniegšanas termiņš 12. jūnijas 9. mēs uh, uh, to apspriedīsim un 10. balsosim. Un ekon uh, darba grafikā šis temats ir iesniegts septembrī. Labi, tad ar to šis darbums ir noslēgts. Un gribu sveikt uh, mūsu vidu Žaklīna Mainer, viņa ir patērētāja lietu direktora Eiropas komisijā. Esmu ļoti gandarīts par to, ka viņa apmeklē mūsu komiteju un pateicamies arī viņas personālam par to, ka viņi tik labprāt dalījās uh, savā informācijā un uh, sniedz ieskatu par savu, un labprāt sniedz ieskatu par savu darbu. Es zinu, ka jūs visi jau no pašsākuma cieši sekojat šim tematam. Mēs, mēs tagad jau esam nonākuši pie septītā izdevuma patērētāju uh, rezultātu, rezultātu tablo par patērētāju apstākļiem. Un eh, jaunais priekšlikums ir savu, uh, ir noteikumu patērētāju mājās. Es nezinu, vai jūs, jums ir kāda uh, s, uh, prezentācija ar slaidiem, ā, fotokopijas. Vai šajā ēkā lieliskās tehnoloģijas ierīces nedarbojas? Okay. Right. So um, of... Labi, tad acīm redzot, jūs mums iedosiet izdrukātas kopijas. Uh, nu tad lūkšu Žekelīnu. Uh, sāk stāstīt, kaut arī vēl slaidu aparatūra nedarbojas, un pēc tam redzēsim, kā tās darbojas. Nu, un tad mēs nāksim klējā ar komentāriem. Nu, ja kāds gribēs izteikties, tad vienkārši paceliet roku. Labi, Džekī, tad esmu priecīgs dot vārdu jums. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Paldies, ka aicinājāt mūs nāk klajā ar šo septīto rezultātu tablo par patērē apstākļiem Es domāju, pat labam tiek eh, gatavotas manas prezentācijas fotokopijas. Bez šīm fotokopijām būs diezgan grūti izsakot eh, manas sacītēm, taču tam, mm, ko es saku, ir eh, atbilstoši informācija tabulās. Vai jūs priekšā ir šis dokuments? Nē, nu labi, tad darīšu, ko varēšu. Es domāju, jums visiem ir zināms, ka rezultātu tablo par patēroju apstākļiem ir instruments, ar kuru mēs novērojam iekšējā tirgus darbību un vispār tirgus darbību vis no patērētā viedokļa. Mums tas ir būtiski svarīgs instruments. Un uz to mēs pamatojam uh, savus faktus. Mēs uzskatām, ka visai politikai jābalstās uz faktiem, uz liecībām, un tāpēc ir svarīgi apzināties, kādas, kāda ir reāli rezultāti patērētājiem no iekšējā tirgus tiesību aktiem. Tātad, ko mēs darām? Mēs uh, aptaujājam patērētājus un uh, mūsu ievākto informāciju mēs mēģinām tad atainot jaunajos tiesību aktos. Uh, Mēs šo tablo publicējam divreiz gadā. Rudenī, kas izkas, izskata uh, eh, 50 dažādus tirgus, dažādu pakalpojumu tirgus, piemēram. Un mēs skatāmies, kā tie ir salīdzinām, kāda ir vispārējā apmierinātība, un tad mēs secinām, kuri sektori uh, ir progresīvāki un kuris eh, nevisai tā labi vērtējam un līdz ar to pie, paredz lielāku mm, uzmanību mūsu pusi. Un pavasara tablo uh, ir mazliet atšķirīgs. Mēs skatāmies uz divām lietām. Pirmkārt, mēs analizējam patērētāju apstākļus dalībvalstīs. Vīdi, uh, konteksts, kurā patērētāji Eh, īsteno savas ikdienas darbības, cik daudz viņi uzticas eh, valsts iestādēm, kā, ko viņi domā par mazumtirgotājiem, vai viņi uzskata, ka tirgu vai lielveikalu plauktos atrodamās preces ir uzticams. Tad vēl cita joma ir eh, e-komercija un pārobežu tirzniecība. Eh, patērētāji ir eh, iespēja, kā zināms, iepirkt produkciju no citas valsts, nevis tās, kur viņi dzīvo. Un tad te ir runa par eh, Eiropas Savienības ma mazumtirgotājiem un jo īpaši pārobežu, jeb šo internetu tirgošanu. Tā tad, kā patērētāji vērtē to vidi, kurā viņi ikdienā īsteno savus pirkums? Uh, Mēs te pārbaudām tā saucamo patērētāju apmierinātības rādītāju. Te ir runa par tādiem datiem, tādu kopumu, ko mēs varam izmantot, bet arī dalībvalstu, patērētā organizācijas un citas iesaistītās puses, lai varētu secināt, kā mūsu politika ietekmē patērētāju labsajūtai. Mums ir tagad trīs gadu periods pagājis, mēs varam paskatīties, kā ir attīstījusies patērētāja situācija dalībvalstīs. Dalībvalstis var eh, sevi eh, nostādīt, salīdzinot ar vislabāko valstu dalībvalstu vai kādu citu valsti, kas ir līdzīga viņiem pēc uh, tirgus apstākļiem. Pamatoties uz mūsu pētījumiem ar patērētājiem un mazumtirgotājiem. Mēs esam izstrādājuši 12 rādītājus, pamatojoties uz, uh, uz dažādiem rādītājiem. Tātad, ja būtu slaidi, es jums varētu labāk to atklāt. Tātad, uh, apmierinātība ar patērē aizsardzību, maldinošu reklāmu novēršanas pasākumu un krāpnieciska reklāma. Tad tālāk attiecībos patērētāju uzticēšanos, cik lielā mērā viņi uzticas valsts iestādēm, kā viņi uzticas uh, pārdevējiem vai mazumtirgotājiem, vai viņi uzskata vispār, ka um, uzņēmēji ir atbildīgi par patērētājiem šai ziņā un uz patērētāju, ap, uzticēšanās patērētāju organizācijām. Un tālāk mēs eh, skatāmies uz sūdzībām. Vai patērētāji uzskata, ka ir vispār vērts sūdzēties? Tas ir tāds labs rādītājs, kāda ir vispārējā vīde patērētājiem, ja cilvēks saskars ar kādu problēmu eh, jautājums, vai šim patērētājam ir ieskats, ka viņš neko citu nevar darīt, viņam vienkārši ir jāsamierinās, vai viņš var pie kāda vērsties. Tā tad apmierinātība ar eh, sūdzību atrisināšanu, strīdu atrisināšanu, un tālāk mēs raugāmies uz preču drošumu. Tātad, kas notika 2011. gadā? Jo dati attiec uz 2011. gadu. Visumā ziņas ir labas. Un tūlīt paskaidīšu. Six on... Sešos rādītājos 6 no 12 ir panākts eh, progress. Tātad 6 rādītāji ir ar labāku eh, plusa zīmīti, 6, 3 ir palikuši nemainīgi un 3 ir pasliktinājušies. Tātad tikai trijos uh, rādītājos šajā ziņā ir sliktāka situācija patērēm. Divi no šiem trim negatīvajiem rādītājiem attiecas uz uh, preču drošumu. Tas iespējams rosina bažas. Gan patērētāji, gan arī tirgotāji uzskata, ka mm, produktu, jeb preču kvalitāti drošums ir pagājušajā gadā pasliktinājies. Tagad, ja jūs paraugāties uz vispārējo koprādītāju, hmm, varētu visumā teikt, ka ziņas ir labas. Rādītājs liecina par nelielu uzlabojumu patērētāju apstākļu ziņā vairumā dalībās. No 27 dalībvalstīm 19 dalībvalstīs situācija ir uzlabojusies attiecībā uz patērētāju un tirgotāju attiecībām salīdzinot ar 2010. gadu. Man gan jāsaka, ka tāda Um, milzīga um, tāds kā kritiens, bet 2009. gadā vairums uh, rādītāji bija, uh, tā sakot, sarkani, pagā, un tad 2010. gadā situācija uzlabojās, un tad vakar, uh, pagājušajā gadā arī 2011. gadā rādītājs atkal gāja uz augšu. Lielākais uzlabojums 60% uzlabojums bija tādās valstīs kā Beļģija, Francija, eh, Bulgārija, Francija, Dānija. Vēl ar vienu mēs saskaramies ar sarežģītām eh, budžeta situācijām un dažās valstīs tas ir izraisījies negatīvi apvienotai karalistē, Īrijā, Itālijā un Zviedrijā ir eh, pasliktinājušies patēr, apstākļu patērētiem dažās citās valstīs - Polijā, Slovākijā, Kiprā. Situācija nav mainījusies. Tātad eh, tādas ir izmaiņas bijušas pēdējā gada laikā. Un tad no absolūtā viedokļa raugoties. Es domāju, pavisam skaidri jā, jāsaka, ka šī rezultātu tablo mērķis nav kādam uzliekt, uzlikt negatīvu zīmoku kādai valstī, piemēram, bet mēs vēlamies identificēt labāko praksi, lai varētu sacīt, lūk, šajās valstīs situācija ir laba, ko no tā mēs varētu mācīties. Uh, Un eh, vispārējie patērē apstākļi vislabākie ir apvienotie karalistē, Dānijā, Luksemburgā, Somijā, Francijā, Vācijā un dažās citās valstīs. Ja jūs uzmanīgi klausījāties, tad iespējams eh, secinājāt, ka vairums valstu, visa šīs valsts ir ziemeļos vai rietumos. Un tās mās vecās dalībvalsts. Man šķiet viens secinājums, kas izriet no šīs eh, rezultātu tabulas ir, ka ir dalījums ziemeļi rietumi, dienvidi austrumi. Tātad vislabākie rādītāji ar vienu ir ziemeļu valstīs un rietumu valstīs, un sliktākie rādītāji ir Eiropas dienvidos un eh, austrumos. So, um, unfair... Tātad. Uh, ne, negodīgas, eh, negodīga tirzniecības prakse. Mēs arī uzdodam jautājumu, cik izplatīts tā ir, vai, piemēram, eh, tirgus eh, rosina darboties godīgi, vai, teiksim, negodīgie tirgotāji ir no, vairs nevar darboties tirgu, un tad, protams, jautājums, vai patērētie tiek aizsargāti. Uh, no negodīgas prakses, bet vēl ir svarīgi arī labas uh, uzņēmumi ar labu reputāciju, lai tādi uh, konkurences dalībnieki, kas rīkojas negodīgi, vairs nedarbotos tirgu. Un ir bažas par to, ka 2011. gadā palielinājās iespējas par to, ka ir negodīgi tirsniecības prakse. Un to tā uztvēra gan patērētāji, gan uh, tirgotāji. Un tad patērētājiem tika uzdots jautājums, vai viņi ir saskārušies ar kādu negatīvu, nelabvēlīgu vai krāpniecisku reklāmu, vai viņiem ir uzmāgušies, piemēram, ar negodīgu reklāmu. Un uh, tad arī tirgotiem jautāja, vai viņi pazīst kādus negodīgus. Uh, uh, reklāmas piemērus. Un secināts, ka abas puses uzskata, ka šāda praksa ir biežāk nekā agrāk. Tas ir pamats bažām. Es domāju, tas mums norāda uz to, ka ir jāuzstāj uz tiesību aktu īstenošanu. Tas attiec gan uz uh, reālo praksi, gan arī uz tiesībām vērsties tiesā. Un tagad runājot par patērētāju uzticēšanos, par spīti tam, ka cilvēki vairāk saskars ar eh, maldinošu praksi, tomēr uzticēšanās un apmierinātība ar patērēto aizsardzības pasākumiem un uzticēšanās dažādām iestādēm, valsts iestādēm, piemēram, tirgotāju un patērētāju organizācijām ir uzlabojusies, un tā ir bijis jau kopš 2008. gada, un šis uzlabojums ar vien turpinās. Uzticēšanās vār, valsts iestādēm un patērētāju aizsardzības iestādēm ir palielinājusies par 8% punktiem. Tas ir liels progress. Un par 6% punktiem ir uzlabojusies uzter, uzticēšanās šajās uh, eh, tirgotāju organizācijās. Tātad būtībā uzticēšanās uh, patērētāju aizsardzības organizācijām ir pieaugusi. Tamāš, tamāš. Vai iekārt darbosies? Ā, nu izskatās, ka laikam tomēr nesanāks parādīt šo prezentāciju ar slaidiem. Which one is it? Do we not have a stick?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 Katrā ziņā tomēr jānorāda, ka šeit ir milzīga atšķirības ar atšķirīgiem dalībvalstīm. Ja jūs redzētu slaidi, jūs redzētu tādu, ka līkni, kas iet uz leju, 80% Austrijā un Dānijā no šiem patērētājiem uzskata, ka viņi uztic valsts iestādēm, patērētājas ardzības organizācijām, uztic tirgotājiem. Otrāds viszemākajā galā ir Austrum Eiropas un Dienvidē Eiropas valstis, Grieķija, Bulgārija Lietuva un Slovākija. Un tur uzticēšanās līmenis ir krities par 30%. Tātad viens no trījiem patērētājiem mazāk par tiem vispār uzskata, ka viņa tiesības tiks aizsargāts. Tad, ja jūs paraugāties uz internetā pieejamo, dokumentu formātā pieejamo uh, tablo ir katrai dalībvalstī visi šie rādītāji uzskaitīti, tā skaitā arī jūs paši dalībvalstī. Jūs varat redzēt, kāda ir izdarīta secinājuma katrā rādītāja grupā. Un runājot par preču drošumu, es jau minēju, ka šis ir viens rādītājs, kur tika novērots regres, tātad negatīvs, negatīvu uztveri. Interesantā kārtā šeit sakarīt patērētāju un tirgotāju viedoklis gan viena, gan otra uzskata, ka ir eh, pasliktinājusies preču kvalitāte, drošums vien, eh, vienotajā tirgā. Šai ziņā patērētāji izklausās nedaudz oktu, optimistiskāki par patērētājiem, par uh, tirgotājiem, taču abos gadījumos rādītājs negatīvs. Uh, puse par patērētājiem vā, Grieķijā uzskata, ka preces nav drošas. Tātad, uh, cilvēki neuzticas preču drošumam, drošu preču tirgu. Un Nīderlandē, Somijā, apvienotajā karalistē šādu patērētāju īpatsvars ir tikai 10%. Tā tad ir jāraugās, kā dalībvalsts varētu apmainīties ar labākajiem prekses paraugiem. Tātad, ko varas iestādes Nīderlandē, apvienotā karalistē un Somijā dara pareizi un eh, Rumānijā un Grieķijā nē. Tā te, protams, ir eh, runa par to, cik resursi tiek atvēlēti produktu drošumam, ja preču drošumam. Un ka dokumentā jūs arī atradīsiet informāciju par to, cik lielu budžeta daļu dalībās veltī šai, šim um, aspektam, un tā jūs varat arī salīdzināt uh, dažādās dalībās. Es domāju, šī informācija ir jāizmanto ar piesardzību, jo dalībvalstīm patiesībā ir grūti izvērtēt, cik daudz līdzekļus tās atveltīt tirkus uzraudzībai. Jo ir arī uh, kaut kas, kas atkarīgs no reģionālā līmeņa un uh, pašvaldību līmeņa. Iespējams, jūs atceraties pirms kāda gada un astoņiem mēnešiem mēs nācām klajā ar ziņojumu par patērētāju kapacitāti. Nu, tur bija runa par to, ka, piemēram, patērētājiem grūtības atšifrēt uh, Eh, informācija, kas rakstīta uz etiķetēm, nu, un līdzīgs aspekts arī iekļauts eh, šajā rezultātu tablo. Patērētāji eh, zina, ka viņiem ir tiesības, bet tad, kad jūs viņam jautājat, vai viņi zina, kāda ir noteikuma attiecībā, piemēram, uz preces atdošanu atpakaļ pārdevējām, vai, vai viņi zina, kāda ir garantija, tikai 13 procentu aptaujā to varēja atbildēt visiem jautājumiem ar jā, vai jūs zinat eh, tiesības un citi jautājumi. <clears throat> Kaut arī cilvēki eh, atbildēja, jā, zinām savas tiesības, viņi nevarēja atbildēt pāriem diviem jautājumiem, un 12% nevarēja atbildēt ne uz, eh, ne uz vienu jautājumu. Līdzīgā kārtā tirgotāji, ja nemaldos, 98% no šiem tirgotājiem atbildot uz jautājumu, vai jūs kā tirgotājs ievērojat patērētāju aizsardzības eh, noteikumus, atbild uz to ar jā. Nu, tas, laikam, nav pārsteidzošs, bet kad jūs uzdodat viņam detalizētus jautājumus par viņu uh, pienākumiem, te no atbildes kļūst nepareiz. Piemēram, viens no, viena trešdaļa no. Um, pārdevienu no attāluma zināja, cik ilgā laikā drīkst atdot preci atpakaļ, un tikai viena piekdaļa no parastajiem pārdevējiem zināja garantijas periodu, kura ietveros patērētājs vēl drīkst atdot preci atpakaļ. Mm. Arī šajā gadienā mums ir piesardzīgi jāizvērtē uh, patērētāju un tirgotāju uztvere uh, par savu iespējamo noteikumu pazīšanu. Tie, kas tagad saņem uh, šo slaidu kopijas, uh, no manas puses var tikt informēti, ka mēs atrodos 6. lapas pusē, 11. slaidā, 6. lapas pusē augšgalā. So, the next slide, slide 12, deals with problems and complaints. Tālāk runa par problēmām un sūdzībām. Mūsu mērķis, protams, ir savas tiesības, uh, uh, patērētājs apzināt savas tiesības, bet, nu, mm, patērētājs zinot savas tiesības, arī zina, uh, kā viņš var sūdzēties un meklēt tiesiskās aizsardzības līdzekļus, vērsties pie tiem. Patērētāju vēlme uh, sūdzēties pēdējo gadu laikā ir pieaugusi, un tas ir pastāvīgi bijis. Uh, 12. lapas pusē jūs redzat uh, tabulu. Un pamazām patērētāji kļūst apmierinātiek ar to, kā viņu sūdzības tiek atrisinātas no tirgotāja puses. Tas liecina par to, ka mm, tirgotājs grib uh, paturēt savu pircēju, kā pastāvīgo pircēju, izpildīt viņu vēlmes. Taču, tad, ja patērētājs um, nesaņem atbildi uz savu sūdzību no tirgotāja puses eh, pie pirmā mēģinājuma, tad puse no šādiem sūdzību iesniedzējiem vispār atmet uh, savus centienus kaut ko panākt. un uh, uzņēmumi um, varētu labāk uh, risināt patērētāju sūdzības un šai ziņā arī pieņem līdzekļi, taču tie paliek neizmantoti. Otrais elements šajā tablo attiecas uz uh, Eiropas iekšējā tirgus integrāciju. Mēs zinām, ka daudzu gadu gaitā jūs komitejā ar to ir nodarbojusies, un ziņas ir, ja tā varētu sacīt, neviennozīmīgas. Tirgotāju, jeb mazum, mazumtirzniecības iekšējais tirgus ne, nebūtu, nav integrēts. Iespējams, ka tas nav pārsteidzoši patērētāji ar vienu labprātāk iepērk savā valstī, kaut arī pavisam nedaudz palielinās pārobežu pirkums skaits. 2011. gadā viena trešdaļa no eiropiešiem iepirka pakalpojums vai preci no citas Eiropas valsts. Un pēdējo gadu laikā palielinājums ir bijis par 5% punktiem. Tātad progresa ziņā ļoti, ļoti lēns. Un cita medaļas uh, puse ir tā, ka vairums patērētā, vairums tirgotā arī grib uh, savus pakalpojumus vai pretsniegt tikai vietējā tirgu. Uh, tikai viena ceturdaļa no tirgotājiem izšķīras par uh, savu pakalpojumu vai preču sniegšanu patērētājiem citā dalībvalstī. Te, protams, arī ir liela atšķirības starp dalībvalstī, kā jau varētu paredzēt, dalību valsts, kas ir daudz maz Eiropas Savienības centrā, visplašāk nodarbojas ar pārobežu tirzniecību, piemēram, Luksemburga, un tās, kas ir nomalē, mazāk ar to nodarbojas. Tad kādi ir šķēršļi? patērētājs uztrauc, vai, piemēram, vispār preces eh, nonāks, tiks nosūtīts, kā nāks, un kas notiks, ja kaut kas eh, eh, aizies negluži pareizi, un kā ir ar visu to maksāšanas sistēmu. 13. slaids. Jā, lūdzu, apstājieties. Paldies, šeit es esmu. Tātad tirgotājs, mazumtirgotājs uztrauc valodu un patērētā aizsardzības likuma citās dalībvalstīs. Nākošais slaids lūdzu. E, komercija, bet tirzniecība arvien tik uzskatīta par e, iekšējā tirgus integrācijas panacēju. Mm, tika gaidīts, ka mazie uzņēmumi iekšējā tirgu kļūs aktīvāki, un, tā, un tas arī samazināja darījumu izdevums patērētājiem, kas vēlējās kaut ko iepirkt no citas dalībvalsts. Tātad e-komercija, e-tirzniecība tagad ir ļoti svarīgs mazumtirzniecības kanāls. Uh, nedaudz vairāk kā četri no desmit uh, patērētājiem kaut ko iepirka pārobežu uh, ietvaros. Jūs redzat, te pastāv lielas uh, atšķirības. Ir valsts, kurās ētirzniecības labāk attīstīta apvienotā karaliste, Zviedrija, Dānija, Nīderlanda, Luksemburga. Tur ir apmēram 70% no, visu, pat, no visiem patērēm iepērkas tiešsaitē un 6% tādu ir Rumānija. Kā jau paredzēms, pastāv liela saikne starp tiešsaites pirkumiem un tādiem radītājiem, kā piemēram plašs, eh, platjoslas interneta pieejamība. Šāda interneta pieejamība, tas uzreiz arī palīdz cilvēkiem domāt. Tas viņiem ienāk tad prātā iepirkties internetā. Tad atšķirības e eh, tirzniecības ziņā. Es domāju, līdz 2015. gadam mēs panāksim savu mērķi, ka 50% pirkumu tiek īstenot e tirzniecībā. Taču te pastāv liels atšķir, atšķirības starp e pirkumiem dalībvalsts ietveros un pārobežu režīmā. Ja jūs paraugāties uz e tirzniecības attīstību, tad, tad tie, tā ir apzīmēta ar sarkanu, visa tirzniecība ir zila un Zeltana līnija ir iepirkšana no cita pārdevēja Eiropas Savienībā, un tad zaļā līnija no cita pārdevēja vispār ārpus Eiropas Savienības robežām. Tad jūs redzat, kādi rādītāji zemākajām divām līnijām. Un mēs uzskatām, ka digi, digitālās, digitālās darba kārtības. Uh, mērķis 20% pirkumu tiešsaistē līdz 2050. gadam tiks sasniegt. Nu, visumā jāsaka, ka situācija ir, ir diež, diezgan skumja, jo patiesībā daudz ir ieguvumu, jo lielāka ir ieguvumu iespēja, jo ir daudz, mm, lielāka izvēle un mazāks cenas. Tiek secināts, ja par 15% tiešām pieaugt šāda veida mm, tirzniecība, tad, uh, tad, uh, tad mēs iegūtu 2,7% no Eiropas Savienības uh, IKP, tas pār par miljardiem eiro. Tad tālāk ir vesela virkni jautājumu, ko uzdevām par to, kā cilvēki izmanto internetu ne tikai, lai, ne tikai tālāk, lai iepirktos, bet, piemēram, lai pārbaudītu informāciju. Un daudz cilvēku, kas iepērkas eh, internetā, eh, daudz laika arī pavada salīdzinot cenas, salīdzinot dažādus uzņēmumus, no kuriem pieejama šī prece, īpaši tad, ja tā ir kāda dārga prece. Nākošais mm, slaids lūdzu. Again, if you look at different patterns in different member states, uh, Tagad, ja paraugāties dažādiem partneri, dažādiem modeļiem dažādās dalību valstīs, tad tas pats modelis ir redzams. Tātad pārobežu uh, tīra iepirkšana ir mazākās valstīs, novērojam, tātad mazākas valstis uh, ir ar tendenci iepirkties ārvalstīs un internetā. Tad. Uh, piemēram, apvienotās karalīstes piemērs. Apvienotā karalistē daudz pirkumu tiek izdarīti internetā, ļoti maz uh, pirkumu tiek īstenoti citādi dalībvalstī. Visticamāk, uh, apvienotās karalīstes iedzīvotāji iepērks apvienotā karalīstē, kaut arī internetā, jo. Uh, iespējams, ka piedāvājums ir liels. Ja to salīdzinām, piemēram, uh, ar situāciju Maltā vai Luksemburgā, tur patērētāji biežāk iepērks internetā citā dalībvalstī, jo acīm redzot, tirgus ir pārāk mazs. Luksemburgā patiesībā ir daudz lielāks uh, pirkuma apjoms uh, pārobežu režīmā internetā nekā uh, Luksemburgas pašsietveros internetā. Un tālākais slaids. 17. Mēs uzdevām cilvēkiem jautājumu, kāpēc viņi nevēlas iepirkties internetā vai pārobežu režīmā, un viņi stāstīja par savām bažām vai bailām. Mēs arī uzdevām jautājumu cilvēkiem, kas reāli ir iepirkušies šādi, kāds ir viņu secinājums. Un secinājums ir tāds no mūsu puses, ka atšķirība ir pavisam neliela, ka nedaudz labāks rezultāts ir pārobežu ētirzniecības e gadījumā nekā vietējās ētirzniecības e radījuma. Tātad uh, vairāk ir iespēju, bet vienalga nedaudz vairāk šo iespēju, kas saskarsities ar uh, grūtībām tad, ja iepērkaties no citas dalībvalsts internetā nekā tad, ja no savas. Iespējams, ka tas saistīts ar to, uh, kā tad, ja iepērkaties nu, pārobežu režīmā, tad uh, visticamāk tas būs kāds liels uzņēmums, un tad no tā arī ir savi labumi šādi iepērkoties. Tātad, ko mūsu skatījumā var darīt, lai uzlabotu mazuma tirzniecības uh, tirgus integrāciju? Eiropas eh, komisija nāca klājā ar uh, komunikāciju janvārī, te ir runa par patērētāju direktīvu, kas tiek īstenota dalībvalstīs. Un eh, es zinu, ka jūs priekšā tagad ir arī uh, alternatīvi strīdu risināšanas mehānismu priekšlikumu, tā skaitā arī Uh, attiecībā uz internetu. Un komisija arī strādā pie otrā vienotā tirgus akta. Liels paldies! Atvainojos par uh, tehnisko kļūmi un par to, ka runāju diezgan ilgi. Uh, mans kolēģis Danja Nisi un Elena Jasi, kas ir atbildīga par šī tablo koordinēšanu, arī labprāt atbildēsim uz jūsu jautājumiem. Paldies! Dīdžekī. Paldies Džekijai! Un uh, jūs izteicāties ārkārtīgi labi, un uh, mēs sapratām, ko jūs vēlējāties teikt. Tagad mums ir izdalīti gan slīdīši materiāli papīra kopijā, gan arī pats ziņojums. Un uh, es redzu, ka citi arī skatās savos iPados, mēs vienkārši konsultējamies ar citiem datiem. Kolēģi, esmu pārliecināts, ka jums būs vairāk jautājumu. Pirmā ir Pietekainens kundze, pēc tam Švāba kungs. Vai ir vēl kāds, kurš vēlētos izteikt komentārus vai uzdot jautājumus? Ja ne, tad lūdzu, sirpa. Oh. Paldies! Liels paldies par šo ļoti plašo un pārskatāmo prezentāciju. Tas mums sniedz ļoti daudz vielas pārdomām, un es vēlētos eh, pateikties patērētāju centra darbībai un arī jūsu darbam. Es vēlētos eh, pajautāt par trīs jautājumiem, kas ir saistīti ar nākotnes darbību. Varbūt tas nav pat komentārs savu veidu teikums. Es personiski esmu ļoti skeptiska, ka kopīgais Eiropas Savienības tirzniecības līgums kaut ko labu darīs harmonizācijai, un eh, es nedomāju, ka tas nodrošinās labāku patērētāju aizsardzības ietvaru, un pilnīgi noteikti ne skaidrību bet eh, patiesībā es vēlētos dzirdēt jūsu komentārus par to, ko jūs darīsiet nākotnē un kāda būs eh, patērētāju centru loma šajās darbībās. Un tas ciešā mērā ir saistīts ar trīs momentiem. Jūs jau teicāt, ka šie patērētāju centri darbojās dažādi dažādās dalību valstīs. Varbūt atšķirības nav šausminoši lielas, un tomēr tās eksistē. Un es vēlētos dzirdēt jūsu idejas par to, kādā veidā stiprināt šo centru darbību ar varbūt likumdošanas padomiem vai citādi. Otrs jautājums būtu ODR un EDR jo es esmu jau ilgu laiku mēģinājusi to panākt. Es saprotu, es nāku pati no Somijas, un mums ir ļoti laba izsakojamības datu pieejamība, bet um, ideja par to, ka patērētāju centriem varētu sniegt daudz spēcīgāku publisku lomu, organizējot odēru un ēdēru. E vēlētos dzirdēt jūsu komentārus par to. Un visbeidzot, visbeidzot, tā kā es pati esmu ieinteresēta pasažieru tiesībās un esmu sagatavojusi ziņojumu, es vēlētos jums prezentēt šo te ziņojumu. Un tas ir Eiropas patērētāju centru tīkla sagatavotais ziņojums. Un viena trešdaļa patiesībā no patērētāju sūdzībām ir saistīta ar pasažieru sūdzībām. Un tāpēc eh, man interesē tas, kādā veidā arī pasažieru aizsardzībā šo centru darbību varētu stiprināt, sniedzot tos tiem padomus. Varbūt, ka EDR centrs, bet katrā ziņā ir ārkārtīgi būtiski šos pakalpojumus sakārtot. Nedomāju, ka tas ir pārāk daudz prasīts no centriem iestāties arī par pasažietiesībām. Priekšstādātājs Švāba kungs lūdzu. Paldies, priekšstādātāja kungs. Es arī atvainojos, ka es ierados mazliet vēlu, bet eh, es nāk, kritiku no citas komitejas, kurā mēs diskutējām par Bielenkungu teikto. Es vēlētos varbūt runāt šeit par pozitīvākiem aspektiem. Es uzskatu, ka ir četri momenti, kas e, tiešām sniedz mums e, pilnu pārskatu par to, ko mums vajadzētu darīt ar šo rezultātu tablo. Pirmais Pirmais eh, ir pierādījumi, ka interneta tirzniecība aug. To jūs arī teicāt savos ievadvārdos, un tomēr iekšējā tirgu interneta tirzniecība aug, un tomēr pārobežu tirzniecība nav īpaši liela, kaut arī tā ir milzīgs potenciāls vienotā tirgus ietvaros. Nākamais, eh, to mēs redzam arī 17. slīdītē, ka mums vajadzētu runāt par to, ko kā uzlabot piegādes ātrumu, jo bieži vien nopērkot kaut ko piegāde prasa ilgu laiku. Gebhards kundze tikko aizgāja, un tomēr eh, runājot par tirzniecību pārobežām, tas ir ārkārtīgi būtiski. Mums ir šī te pakotnes rīcības direktīva, un mums eh, vajadzētu izveidot Eiropas Savienībai vienots noteikums. Pretējā gadījumā mēs neatrisināsim šo te tirzniecības direktīvu. Tas, protams, saistās arī ar dalību valstu noteikumiem, un tomēr, ja mēs vēlamies vienotu tirgu, tad mums ir jārada vienot noteikumi visām tirzniecības darbībām Eiropas Savienībā. Nākamais - e-tirzniecība. Tur jūs esat nākuši klajā ar idejām, un tomēr kādā veidā patērētāji pār, pārzina savas tiesības. Ļoti slikti un uzskatu, ka mums vajadzētu sīkāk paraudzīties uz to, ko visās dalību valstīs varētu darīt, lai harmonizētu noteikumus. Mums, protams, ir eh, kompromiss, kas ir saistīts ar pilnīgu harmonizāciju, un tomēr domāju, ka to vajadzētu vēl paplašināt Varbūt, ka mērķi visiem nav vienādi, un tomēr es zinu, ka patērētāju tiesību direktīva tajās jomās, kurās vajadzētu ieviest pilnīgu harmonizāciju, tā e, šī ideja nav īpaši populāra. Un mans jautājums, ko komisija var, var, vēlētos darīt? Varbūt, ka komisijā Eh, komisijas darbība var darbot, komisija varēs darboties tikai tad, ja harmonizācija būs pilnība. Un nākamais, vai direktīva tiek īstenota adekvāti visās dalību valstīs. Es jau to jautāju Redingas kundzei, un tomēr eh, kādā veidā ir eh, patērētāju aizsardzība. Šobrīd direktīva ir darbojusies jau septiņus gadus, un mums vajadzētu varbūt pārdomāt tās eh, novērtējumu. Un vajadzētu aizliegt negodīgas komercprakses īstenošanu. Es vēlētos pajautāt jums, Minors kundze, vai tiešām uh, mums vajag harmonizēt it visu. Protams, ka patērētājiem tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un tomēr es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai patērētājs zinātu savas tiesības un harmonizācija būtu pozitīvs risinājums šiem jautājumiem. Un visbeidzot, šis te rezultātu tablo Kaut kādā ziņā uh, e, Digisanko jau ir izstrādājis katrai valstī savas rekomendācijas. Tas laikam bija nosaukts par individuāliem ieteikumiem dalību valstīs. Tas attiecās uz patērētāju tiesībām, un šobrīd ir, jā, ir labi, ka ir šāda individuāla pieeja. Un e, tas ir pozitīvs attīstības moments. Un es nedomāju, ka valstis to uzskata par labu risinājumu. Tātad tas, ka viņām kaut kas tiek teikts no augšas. Un tomēr, ja mēs varētu kaut ko darīt šajā labā, tad tas būtu tikai apsveicams. Roitovs kundze, paldies! Es nevēlos atkārtoties, es tikai vēlējos varbūt šeit uzsvērt pāris momentus un nāk klajā ar vairākiem komentāriem. Tas, ka patērētāju ticība savām tiesībām, ko tām garantē likums un precēm, ir sašķobījusies, tad patiesībā šīs tiesības atrunātas likumā un ticība preču drošībai ir cieši saistītas, un tās šašķobās tāpēc, ka cilvēki varbūt netik daudz tic Eiropas Savienībai. Arī manā dalību valstī patērētāji tā rīkojas, tāpēc, ka mēs pārāk zemu novērtējam to lomu, kādu patērētāju aizsardzībā varētu spēlēt eh, noteikts valsts iestādes. Tā tad eh, ir dalība valsts, kurās ar patērētāju aizsardzību nodarbojas vesels ministrijas, un ir tādas dalība valsts, kur tas ir viena ierēģa koordi kompetencē. Tas, ka dalība valsts nesadarbojas savā starpā, ir ļoti, ļoti slikti. Manā dalību valstī varas iestāde saka, ka tas nav viņu uzdevums iestāties par patērētāju tiesībām, un viņi savukārt norāda uz citām biedrībām, kā piemēram telekomunikāciju, ka tas ir telekomunikācija sektora kompetencē vai veterinārā sektora kompetencē, un līdz ar to patērētāja tiesība aizsardzība ir tik ārkārtīgi sada, sa, sadrumstalota, ka ja vien nav milzīgs skandāls vai kāda kampaņa plašsaziņas līdzakļos, tad par patērētāja tiesībām bieži vien aizmirstam mēs visi. Tāpēc vēlētos griezties pie komisijas ar jautājumu. Cik lielā mērā dalību valstis nopietni izturās pret patērētāju tiesībām, īpaši tajās dalību valstīs, kurās, kuras rezultātu tabulā ir izrādījušās skaitļu apakšējos ešalonos. Un īpaši, cik lielā mērā komisija mēģina koordinēt dažādu patērētāju tiesību aizsardzības centru sadarbību un arī harmonizāciju vienā dalību valstī. Prieksēdētājs vai ir vēl kāds, kas vēlētos izteikties? Es pats arī tad vēlētos šo to pateikt. Vispirmām kārtām, katrā ziņā šeit ir ļoti, ļoti daudz datu apkopot un Džekija pieminēja varbūt visinteresantākos. Jautājums par noteikumu īstenošanu reālajā dzīvē par budžetiem un varbūt nākamai, nākamo reizi atbilde uz eh, Anders jautājumu būtu interesanta. Tātad, kāda ir negodīgu komercprakšu situāciju, un es zinu, ka jūs šo priekšlikumu pārskatīsiet pēc kāda laika, bet katrā ziņā datu šeit ir daudz. Otrs, un tas būs saistīts ar pietekainens kundzes teikto, tie ir instrumenti, pie kuriem šobrīd strādājam. Man pārsteidz tas, par ko bažās patērētāji pērkot internetā. Tas viss patiesībā ir saistīts ar viegliem piegādes noteikumi. Tātad patiesībā patērētājs baidās, ka tas, ko viņš nopirks, netiks viņam piegādās, tiks piegādās kaut kas cits, piegādes laika ir ļoti gāri. Patiesībā tie ir pamat, pamat noteikumi, un tas e, nav nekas ar 20. Tas nav saistīts ar to, ka cilvēki neapzinās savas tiesības. Tas ir sistēmas pamatu pamatos kļūda. Un DG Mark ziņojumā parādījās tas, ka es domāju, ka tas ir jāsavēr kopā ar kopīgajiem tirgošanās noteikumiem. Un arī šīs kopīgās tirgošanās noteikuma ietekmes novērtējumā tam vajadzētu parādīties. Jā, šeit ir ārkārtīgi daudz datu. Un dati ir daudz svaigāki nekā kopīgo tirgošanas noteikumu pārskata ziņojumā apkopotie un mēs jau esam griež, griezušies mūsu ietekmes novērtējuma nodaļā, lai tā izvērtētu šo ietekmes novērtējumu, bet varbūt, ka mēs varētu sadarboties arī ar jums. Un mans otrais komentārs būs saistīts ar pirmo, jo šis te patērētāju situācijas indeks un arī patērētāju un mazumtirgotāju savu tiesību pārzināšana. Uh, Un es vēlētos varbūt pajautāt, vai jūs varētu mums sniegt informāciju par to, ka izskatās, ka ir samērām neliela saistība par to, cik lielā mērā cilvēki tic sistēmai un cik lielā mērā viņi apzinās savas tiesības. Luksemburga un apvienotā karalista bija pirmajā vietā un Dānija bija trešajā vietā. Dānijā patērētāji vislabāk apzinājās savas tiesības un Luksemburgā vissliktāk. Tātad jautājums par to, eh, cik lielā mērā mēs patērētājus iesaistam dažādu informācijas kampaņu politikā un tā tālāk. Tātad, Tas, ko patērētāji vēlas, ir viņa nopirkto preci saņemt laikā, un tas ir daudz, daudz svarīgāk nekā viss cits un arī patērētāju ticība produktu ražojumu drošībai un uzraudzības procesiem. Tātad jautājums par ražojumu drošumu. Tas ir daudz augstāka prioritāte un tam ir daudz lielāka saistība ar patērētāju savu tiesību apzināšanos nekā ar citiem. Ir patiesībā vēl viens priekšlikums, un tas ir kopīgais tirgošanās likuma izskatījums, un noteikti, ka vajadzētu tiesības sargājošām sistēmām darboties labāk. Thank you. Well, I'll try and address as many as those. Paldies, centīšos atbildēt uz pēc iespējas daudziem jautājumiem. Vispirms Pitikainens kundze eh, komentēja par Eiropas patērētāju tiesību aizsardzības centriem. Es domāju, jūs runājat par šiem centriem, nevis par aģentūrām uh, plašākā kontekstā. Jūs uh, droši vien zināt, ka patērētāja programmā, tas, tā ir finansējuma programma nākošajā daudzgadu finanšu schēmā, uh, sākot no 2014. gada, mēs esam mainījuši noteikumus Eiropas patērētāju centra atbalstam. Un šeit uh, finansējums bija 50-50 uh, starp komisiju un dalību valstīm. Tagad komisijas īpatsvars ir uh, palielināts līdz 70%. Cerams, ka dalībvalstis nesamazinās savu finansējumu un kopējais šo centru finansējums līdz ar to pieaugs šie centri ir ļoti būtiski, lai veicinātu uzticēšanos pārobežu tirzniecībai vienotā tirgu. Šeit ir runa ne tikai par informācijas sniegšanu vai atbalsta sniegšanu pārobežu strīdos. Bēļģijas piemērs ir ļoti pozitīvs. Šeit ir tāda profilaktiska pieeja. Patērētāji tiek informēti par iespējām, kādas pastāv vienotajā tirgū. Un mēs cenšamies arī izplatīt paraugu praksi visā mūsu sadarbības tīklā. Uh, Runājot par uh, patērētāju centru lomu ODR un EDR, uh, šeit notiek plašas debates sakarā ar Tunas kundzes ziņojumu par ODR platformu uh, patērētāju centriem. Kā jau es teicu, mēs vēlamies šo lomu stiprināt, uh, esam gatavi apspriest šo priekšlikumu. Uh, jo šobrīd ir tādas lietas, ko patērētāju centri nespēja atrisināt veicot uh, starpniecību starp patērētāju un uh, mazumtirgotāju. Ir jāparādz alternatīva institūcija uh, strīda noregulējumam, jo šajos gadījumos tikai 10% šādu sūdzību tiek uh, atrisinātas. Un tādēļ jāmeklē alternatīva varianti. Cerams, ka šie priekšlikumi uzlabos situāciju. Mums ir jābalstās uz uh, pašreizējo pieredzi patērētāju centru darbā. Tālāk runājot par avio pasažieru tiesībām. Jums ir taisnība. Uh, katru gadu visvairāk sūdzību tiek saņemts par transporta nozari un konkrēti aviācijas transportu. Šeit nav tā klasiskā pas, patērētā pasažieru tiesība aizsardzība saskaņā ar uh, regulu, bet ir runa arī par pa, pazaudētu bagāžu un citiem jautājumiem. Mēs cenšamies izplatīt eh, jaunāko informāciju, pieredzi, eh, patērētāju centru sadarbības tīklā. Tāpat mēs cenšamies eh, savest kopā patērētāju centrus ar nacionālajām iestādēm, kas ir atbildīgs par pasa pasažieru tiesību regulas īstenošanu. Tiks uh, Uh, organizēt pasā, pasažieru tiesību diena lielākajās Eiropas Savienības lidostās, kur patērētāju tiesību centri sadarbosies ar lidostām un nacionālajām iestādēm, lai plašāk informētu par pasažieru tiesībām. Uh, šāds pasākums notiks arī Zelantēmas lidostā pirms uh, vasaras atvaļinājumu perioda sākuma Tālāk Švāba kungs, kad mēs sazināmies ar mazumtirgotājiem un kādēļ viņi, ko, viņi norāda, kādēļ šī pārdošana pār robežām neattīstās tālāk, ir tāda, ka šie uzņēmumi nespēja nodrošināt atbilstošus uh, kvalitātes pakalpojumus saistībā, piemēram, ar pasta pakalpojumiem un citiem, un tādēļ šie uzņēmumi nedarbojas uh, pārrobežu uh, veidā, un mēs DJ Markt ar šo jautājumu strādājam. Tālāk Nākošgad esam paredzējuši sadarboties ar Tieslietu ģenerāla direktorātu, lai organizētu kopīgas informācijas kampaņas. Saskaņā ar šo pētījumu mēs konstatējam, ka informētības līmenis par patērētāju tiesībām ir atšķirīgs dažādās dalību valstīs, un ir dalību valstis, kur ļoti daudz, kas vēl ir veicams. Nākošais jautājums bija par uh, orientētu pilnu harmonizāciju. Uh, šeit um, darbojas uh, valsts institūciju sadarbības tīkls, lai uh, saskaņotu spēkā esošās likumdošanas interpretāciju. Tagad uh, ir eh, organizēts daudz semināru, izvērtējot konkrētas lietas, kā tās būtu jārisina, ir organizētas semināri, lai apspriest negodīgas komercprakses uh, piemērus, kā veikt izmeklēšanu, kā vērsties pret negodīgiem tirgotājiem. Bet Protams, šajā jautājumā darbs joprojām jāturpina. Roitovas kundze komentēja par uzticību tirgus darbībai uh, un par uh, šo uzticību, kā svarīgu elementu uzticībā demokrātijai un tiesiskas valsts pastāvēšanai. Tam var pilnībā piekrist. Tālāk par dažādu institūciju darba sadrumstalotību. Varu arī piekrist šai analīzei. Ir valstis, kur uh, šie jautājumi tiek veiksmīgāk risināt. Piemēram, uh, Nīderlandē tiek uh, regulēt visi šie regulātori, kas regulē ūdenī, uh, ūdens apgādes uh, un citu veidu pakalpojums tiek apvienot vienā regulā. Tiek izveidoti arī uh, tiek izplatīta arī parāga prakse, lai mm, informētu citas valsts par šādiem jautājumiem. Tālāk par um, patērētāju tiesību kustību. Šis jautājums ir ļoti svarīgs uh, centrālu un austrumu Eiropas valstīs. Protams, patērētāja tiesību kustība veidojas pakāpeniski. Ziemeļ rietumu daļā šī situācija ir vislabākā, šī kustība ir pastāvējusi 50 vai pat 60 gadus, bet ir citas valsts, kur šī kustība ir vēl eh, tikai bērna autiņos. Mums ir jāpārliecina valsts iestādes un politiķi par to, ka patērētāju organizāciju aktīva darbība nāk par labu uzņēmēju darbības attīstībai, tā veicina konkurētspēju starp uzņēmumiem un uh, veicina uh, to, ka uzņēmumi reaģē uz pieprasījumu izmaiņām tirgu. dalību valstīm ir, protams, bijis eh, diezgan grūti izveidot eh, šo pētījuma ietvaru, kas regulāri notiek, bet eh, tomēr tas ir labs instruments, lai arī tas nav varbūt pilnībā izsmeļošs bet mēs varam izstrādāt vēl citus korelācijas rādītājus, lai izpētītu situāciju labāk. Jānorāda, ka tie tirgi, kuros patērētāji jūtas vislabāk aizsargāti un droši, ne vienmēr ir tie tirgi, kur patērētāji ir labi informēti par savām tiesībām. Tas liecina par to, ka uzticība varbūt pat ir svarīgāks faktors, un uh, Par to būtu jādomā vairāk nekā par uh, zināšanām un izglītību. Ja jums ir pārliecība par to, ka tirgotājs jūs cienīs un ievēros jūsu tiesības, tad jums nav nepieciešams uh, ar aizdomām izturēties pret šādu tirgotāju. Un tad varbūt arī nav nepieciešama tik sīka informācija par visām uh, patērētāju tiesībām. Un šo problēmu mēs varētu pētīt arī turpmāk. Lielas paldies! Good. Well, thank you once again for bringing the... Paldies, ka mēs atklājā ar šo informāciju mūsu komitē. Es domāju, te vēl par vienu citu aspektu, kuru gan šeit neapspriedām, bet tas arī mums ir svarīgs, ņemot vērā to, ka, pašreizējā patērētāja programmā ir paredzēts atbalsts patērētāju tiesība aizsardzības organizācija. Es e, redzu no jūsu e, secinājumiem, ka e, patērētāju tiesība aizsardzība organizāciju uzticama darbība veicina patērētāju uzticēšanos. Jūs taktiskā veidā neatbildējat uz man jautājumu par kopīgajiem uh, tirzniecības, kopīgām tirzniecības tiesībām. Kaut arī mūsu deputāti, jūs kolēģis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 jautājums, kam nākotnē būtu jānodarbojas ar patērētāju tiesībām, ar šiem jautājumiem. Un es uzskatu, ka kaut arī pasažieru tiesības ir daļa no patērētāja tiesībām, tās būtu jāskata atsevišķi, tad, kad es ceru nākotnē tiks izveidots uh, šis te patērētāja tiesība kopums kā viena direktīva, tad tas būs iekšējā tirgus komitejas kompetence. Mm, šāda ir politiskā doma šai komitejā un virzība nākotnē. Un arī Jāna referente piesauc piekto. Um, noteikumu kompetenšu reglamentā. Un te runājot par, tāpat kā ar citu patērētāju tiesību gadījumā, ir milzīgas atšķirības starp dalību valstīm, starp dažādiem transporta veidiem, un jo īpaši attiecībā uz pārobežu transportu. Un tāpēc ir svarīgi lai mums būtu vienota regula, kas apvienot visus pasažieru tiesību principus un novērstus sadrumstalotību un konsekvences trūkumus. Un tā būtu pilnīgi iztenojama visās transporta uh, jomās, visās dalībvalstīs, arī attiecībās pārobežu transportu. Desmit tiesības, kas uh, komisijas priekšlikumā ir skaidri uh, uz, izklāstīts. Tad visa šīs tiesības būs jāievēro visos transporta veidos, visās dalībvalstīs. Tāds ir mērķis. Tad, protams, ir jautājumi par um, atbalstu sniegšanu, diskrimināciju un informāciju. Tie ir pamati jautājumi. Kā jau es iepriekš sacīju, viena trešdaļa no uh, patērētāju sūdzībām ir tieši saistīts ar transportu. Tātad informācija ir jābūt pieejamai visiem patērētājiem, pirms viņi nopērk savu transporta pakalpojumu, un tā ir jābūt pieejamai visai viņu ceļo, ceļojuma laikā. Un nu, tad ir trīs temati, kas mums būtu jāņem vērā nākotnē. Tā tad daudz modalitāte, daudz transporta veidu apvienojums. Mēs zinām, ka problēmas rodas tad, kad tiek izmantots dažāds, da, tiek izmantot dažādi transporta veidi. Un vēl, ja tiek iesaistīts vairākas dalībvalsts, ja jūs, piemēram, braucat ar vilcienu, autobusu, tad vēl ar kaut ko ceļojot caur trim dalībvalstīm Un tad rodas jautājums, kurš nodrošina garantijas ievērot pasažieru tiesību šādā gadījumā. Un kāda veida rīcība, kādas ir mūsu iespējas, lai nodrošinātu, ka pasažieru tiesības tiek ievērotas viss šī ceļojuma laikā. Un te tad ir jautājums, ko šai ziņā varētu darīt Eiropas patērētāju tiesību aizsardzības centri vai mums būtu tālāk um, jāizstrādā visā Eiropas Savienībā uh, lietojami instrumenti, lai nodrošinātu šo so interoperabilitāti, jo tiešām ir grūti uzlikt visu uh, atbildību uz operatoriem, paļaujoties uz viņu brīvprātīgu sadarbību. Jo vairāk mēs zinām, jo vairāk mēs gribam izmantot iekšējo tirgu, uh, Un jo vairāk mēs vēlamies izmantot uh, kustības brīvību, jo vairāk mums būs darīšana ar šo ļoti sarežģīto Eiropas Savienības aspektu. Nu, vismaz runājot par informāciju, uh, Travel EU ceļojiet Eiropas Savienībā šāda veida vienota tīmekļa vietne būtu izskatīšanas vērta. Un otra lieta ir saistīta ar sūdzībām, protams. Uh, ka katrā mm, terminālā vai lidostā eh, pakalpojumu, transporta pakalpojumu sniedzējiem būtu jābūt savam pārstāvim. Bet tad ir jautājums, kā mēs varētu atvieglot šo daudzo transporta veidu apvienojumu gadījumus. Kurš tad šajā gadienā ir atbildīgs sniegt atbalstu? Un pēdējā lieta - pasažieri ar ierobežotu mobilitāti. Un te ir tādi temati, kā, protams, invaliditāte, Eiropas iedzīvotāji noveco, mums ir nepieciešama visaptvaroša pieeja, un um, tas viss vēl vairāk sarežģīs, kad uh, ir eh, vecāka atgājuma cilvēki vai invalīdi, kuriem nepieciešams atbalsts, eh, veicot ceļojumu pa daudzām dalībvalstīm, izmantojot vairākus atšķirīgus transporta veidus. Tad kāds būtu labākais veids eh, nodrošināt informāciju par to, kāda, kāds atbalsts nepieciešams ceļojumā, ceļojuma gaitā? Uh, visu ceļojumu gaitā pāriet no viena transporta līdzekļu uz otru un pa dažādām dalībvalstīm. Tad vēl ir pāris lietas, kas pat labā nav skatīts, bet iespējams, ka nākotnē, ja būs grozījumi, tas atainosies. Tas attiec, piemēram, uz pakotnes ceļojumiem, cenu caurskatāmību, tiesību, tiesībām atteikties no ceļošanas un tad uh, sūdzības dažādās formātos. Paldies. Uh, thank you very much, uh, Mrs. Petikainen. Paldies, Pitikainis kundze. Es zinu, ka Mondes kungam nav daudz laika. Vai uh, eh, Hedas kundze jums ir kādi iebildumi, ja vispirms izteiksies Mondes kungs? Nav. Labi, paldies. Hedas kundze savu pirmo pozīciju nodot jums. Liels paldies, jo uh, man drīz būs debatas, uh, un tad man jādodas prom. Nolasīšu Parvanovas kundzes komentārus. Viņa ir pateicīga pietikainens kundzei par atzinumu priekšlikumu. Parvanovas kundze ir gandarīt par to, ka daudzi, daudzas viņas ierosinātās domas atzinumam par pasažieru tiesībām ir iekļauts šajā atzinuma projektā. Viens aspekts, kuru Parvanovs kundze gribētu uzsvērt, ir cenu caurskatāmības nodrošināšana, jo īpaši attiecībā uz uh, līdzsabiedrībām, kurām uh, te ir um, slēptie izdevumi tādi kā, piemēram, uh, izdevumu par kredītkartes eh, izmantošanu. Tātad jānodrošina, lai reklamētās cenas atbilstu reālajiem. Un tad ir eh, nepieciešami pasākumi, lai sargātu pasažierus no negodīgajiem pārvadājuma noteikumiem. Pārvadom arī, pārvadom skundze arī vēlas lai eh, pasažieri, kas iepērk eh, biļetes, tiktu aizsargāti līdz, paši, tiktu aizsargāti līdzīgi kā tie, kas eh, ar kādas citas, kādu citu uzņēmumu starpniecību nopērk biļetes gadījumos, kad līdzsabiedrība bankrotē. Parvanoms kundze vēlas uzsvērt, ka pasažieru tiesības ir būtiski svarīgas un tās uzskatāmas par patērētāju tiesībām. Šī apsvēruma dēļ tā uzskat šīs komitejas loma, eh, jebkad nākotnē pārskatot regulu, ir attiecīgi jāatzīst, jo mēs runājam par patērētāju tiesībām. To viņi gribēja minēt. Tas arī viss. Paldies un dodos prom. Mm, ja man ir radio intervija. Paldies. Sorry, Jā, arī Dionkungs ir devies laukā, bet uh, Hedas kundze, tagad vārds jums. Paldies, prieksēdētāja kungs. Es vēlētos pateikties referentai par lielisko sadarbību un ir patīkami redzēt tik ļoti labi sagatavot ziņojumu, kaut arī es esmu ierosin, es esmu nākus, klē, es iesniegšu grozījumus. Es pilnīgi piekrītu referentai par to, ka pasažieru tiesības ir patērētāja tiesības. Un eh, to vajadzētu vēlreiz atkārtot un atkārtot. Džordža Baha kungam, ka ja mēs vēlamies sakārtot likumdošanu, tad eh, atbildībai vajadzētu būt vismaz dalītai starp TRAN un IMCO, jo pilnīgi noteikti pasažieru tiesības ir patērētāja tiesības. Uh, Nākamais, ko vēlētos teikt, es uzskatu, ka ir vienkārši lieliski, ka par šo jautājumu mēs šodien runājam, un esmu pārliecināta, ka lielākā daļa patēra, patērētāju mēs, kas esam deputāti, vairākas reizes nedēļā kaut kur braucam un dodamies. Un bieži vien arī man ir problēmas, ka lidmašīnas kavējās, lidmašīnas tiek atceltas, un patiesībā arī uh, Es bieži vien braucu ar vilcienu starp Dāniju un Zviedriju un zinu, cik e, problemātiski var būt braukalēšana no vienas dalību valsts uz otru. Kā jau es teicu, es nāku klajā ar veselu virkni grozījumu, kas ceru, uzlabos atzinumu. Un varbūt vissvarīgākais, ko šeit vajadzētu piebilst, ir tas, kam nevajadzētu runāt par regulu. Vajadzētu tomēr aizsargāt eh, minimālos nosacījums, ļoti augstas liekšņu minimālos nosacījums, neatkarīgi no tā, ar kādu transporta līdzekli pasažieris pārvietojās. Un eh, tādējādi pasažieru tiesības eh, nosacītu katrā transporta veidā konkrēti noteikumi. Tātad ir ļoti svarīgi, lai pasažieriem būtu ļoti augsta patērētāja aizsardzība, un sociāldemokrāti par to jau agrāk daudz runājuši. Tā kā mūsu patērētāju tiesības komitejā ir patērētāju tiesību jautājums ārkārtīgi aktuāls, tad ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs runātu par adekvātu sistēmu, kas atlīdzinātu, kavētų uh, reisu un atceltu reisu situāciju nelabās sekas, kā arī tas, ka tiek atcelts vai pārcelts vai pārlikts, un tā, šai informācijai ir jābūt pieejamai arī patērētāju mājaslapās. Šobrīd internets un arī citi plašsaziņas līdzekļi sniedz mums šādas iespējas, un domāju, ka vajadzētu izmantot daudz vairāk arī tā saucamos viedtelefonus un dažādus eh, planšetdatorus. datorus Kaut arī um, atzinuma sagatavotāji runā par pasažieriem ar īpašām vajadzībām un kustību traucējumiem, es tomēr uzskatu, ka būtu svarīgi, lai informācija šādiem pasažieriem būtu pieejama adekvātā veidā un alternatīvā formātā. Un visbeidzot, iespējams, tā kā šis ir atzinums, pašiniciatīvas ziņojumam, kas varbūt novest pie likuma, es domāju, ka mums vajadzētu runāt par to, kādā veidā vienkāršot eh, ceļojuma rezervāciju cauri visas Eiropas dalību valstīm. Šodien, piemēram, es dzīvoju Kalmārā, Zviedrijā, un ja es gribu nokļūt Strasbūrā, tad man ir jābrauc cauri entajām dalību valstīm, un ja es vēlos braukt ar vilcienu, tad ir neiespējami nopirkt biļeti. Un es, piemēram, vēlētos daudz vairāk izmantot autobusu un vilcienu, bet nav iespējams nopirkt biļetes pāri dalību valstu robežām. Prieksēdētājs, paldies, un tagad Turunenes kundze. Paldies, prieksēdētāji kungs! Paldies arī referentai. Jūsu astoņu ziņojumā iekļautie punkti ir ļoti, ļoti precīzi, tātad arī mēs vēlamies vienu kopīgu likumdošanas aktu vai nosacījumu kopumu, kas eh, pasažieris uzskatītu par patērētājiem. Manai politiskajai grupai ir divi, varbūt trīs aspekti, Tātad mēs vēlamies piebilst vai klāt šajā atzinumā redzēt, un tas viss parādīsies grozējumos. Tātad, tā saucamā intermodalitāte, to pieminēja arī Anna Hedas kundze, un to jūs arī pieminiet savā atzinumā. Tātad e, mums ir jābūt pārliecinātiem, ka tiesības tiešām darbojās un ir konsekventas, un ka, ja patērētājiem ir jā pārvietojās gan ar lidmašīnu, gan arī ar vilcienu, tad mēs nodrošinām augstāko aizsardzības līmeni. Es e, ļoti lielā mērā piekrītu arī Annas Hedas teiktiem cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Viņiem ir jāsaņem gan informācija, gan arī jābūt pieejamiem transportlīdzekļiem. Un visbeidzot, uh, Neesmu pārliecināta, vai mēs iesniegsim šāda tipa grozījumu vai nē, un tomēr es vēlētos to pateikt. Tātad es sākšu ar konkrētu gadījumu, bet eh, mēs jau no komisijas šeit dzirdējām, ka situācija ir tāda ļoti daudzos transporta veidos. Dānijas plašsaziņas līdzekļos tika mm, runāts par vienu gadījumu, uz ko man lūdz atbildēt, un man bija grūtības. Tātad Dānijas pilsonis ar Spānijas kompāniju no Spānijas uz Dāniju lidoja, un tad viņam bija jālido tālāk uz, uz eh, Dienvidu Ameriku ar Spānijas kompāniju. Tātad viņš no Dānijas lidoja uz Spāniju, bet lidmašīna aizkavējās, un viņš līdz ar to nokavēja savu lidojumu no Spānijas tālāk uz Dienvidu Ameriku. Un saskaņā ar patreizējo likumdošanu viņš bija tiesīgs saņemt kompensāciju. Tātad viņš eh, iesniedz sūdzību, un Spānijas varas iestādes tiešām apstiprināja, ka jā, viņam ir tiesības saņemt atlīdzību. Uh, bet Spānijas eh, kompānija viņam nekad nesamaksāja. Tātad bija Spānijas eh, varas iestāžu lēmums, ka viņam ir jāsamaksā, bet viņš nekad naudu nesamaksā, nesaņēma. Un viņš vēlreiz griezās pie Spānijas varas iestādēm, klausieties, es neko neesmu saņēmis. Tātad, ko mēs darām ar tādām līdzsabiedrībām, kas eh, nepilda saistības, kaut arī Spānijas varas iestādes lēma viņam par labu, tātad Un man ienāca prātā sekojošais. Protams, ka mums ir pārobežu strīdus izskatīšanas kārtība un pārobežu strīdus izskatīšanas lēmumu īstenošana, bet eh, vai tiešām tas būtu pārāk traki Tātad, eh, šo lietu iesniegt, tātad mums nav iespēja šo lietu iesniegt Spānijas tiesā. Tas, man liekas, bija biļetes cena, bija apmēram 2000 eiro apmērā, un beigās Dānijas pilsonis padevās un vienkārši aizmirst to, bet varbūt, ka mums vajadzētu vairāk runāt par pārobežu strīdus lēmumu īstenošanas kārtību, bet esmu pārliecināta, ka šis gadījums nav vienīgais. Prieksēdētājs ir vēl pāris svarīgi punkti. Ja mēs skatāmies uz šo te patērētā rezultātu tablo, tad 45%, kuriem ir problēmas, vispār par to nesūcās, jo, situ, jo visa procedūra ir pārāk sarežģīta. Bielana kungs lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Runājot par pasažieru tiesībām, Mēs esam par to runājuši jau ļoti ilgu laiku, un esmu jau to teicis agrāk, kad mēs iepriekšējo reizi izskatījām uh, ziņojumu par patērētā rezultātu tablo, tablo. Tātad mūsu komiteja nav vienīgā komiteja, par kuru runā pasažieru tiesībām, par pasažieru tiesībām, to dara arī Tran komiteja. Bet e, patiesība ir tāda, ka komisijas un e, mūsu viedoklis, kā arī dažāda organizācija pieņemtā nostāja patērētāja tiesība aizsardzībā ir, teiksim, maigi dažāda. Bieži vien mēs eh, sastopamies ar situāciju, kurā patērētājs nezin, pie kura griezties un kuru un kāda būs eh, situācijas risinājums. Tātad pasažieri nepārzina savas tiesības un nezina, kā formulēt sūdzību. Vēlētos pateikties pietikainēns kundzei par šo ziņojumu, un man ļoti lielā mērā priecē tas, ka pasažierus nākotnē vajadzētu uzskatīt par patērētājiem, un līdz ar to uz pasažieriem attiecās arī patērētāja tiesības. Tādējādi šīs tiesības eh, mums vajag adekvāti īstenot, un es tiešām piekrītu visiem pietekainens kundzes eh, izteiktajiem priekšlikumiem atzinumā. Varbūt viens, kas man izraisa jautājums, ir trešais punkts. Patērētājiem ir tiesības uz efektīvu un vienlīdzību aizsardzību neatkarīgi no pārvietošanās veida. Jā, realitātē jā, bet eh, vai tiešām tas ir tā? Es uzskatu, ka tas ir atkarīgs no izvēlētā pārvietošanās veida, jo tādajādi pilnīgi visiem transporta ta, eh, pa, visiem pārvietošanās piedāvājumu operatoriem būtu jābūt harmonizētiem. Es nezinu, kā tas reālajā dzīvē varētu darboties. Kā tas izskatīsies pirmām kārtām likumā? Es zinu, ka patērētāju ausīm tā būs kā maiga mūzika, un tomēr mums vajadzētu ņemt vērā katra atsevišķa transporta veida specifiku. Es nedomāju, ka mēs varam sagaidīt, ka īsa attāluma autobusa uh, atcelšana tiks atlīdzināta tādā pašā veidā kā garas distances vilciena brauciens. Atcerēsimies, ka arī atšķirības likumos eh, atšķirības likumos ir būtiskas. Tā tad nāksu, nākšu klajā, iesniegšu vairākus grozījumus, bet man ļoti, ļoti priecē šis atzinums un ceru sadarboties. Paldies! Then, um, Schwab, Tagad Švāba kungs šķiet ir vienīgais, uh, kurš vēl vēlas kaut ko teikt un arī šķiet Kolson kungs no DG Move uh, ir uh, zālē un došu viņam vārdu pēc brīža. Liels paldies priekšsēdētāji, paldies, ka devāt man iespēju uzstāties par šo jautājumu. Vispirms pateicos mūsu referentei par ļoti skaidri formulēto uh, dokumenta projektu un uh, arī saskaņā ar uh, patērētāju tiesību izvērtējumu tablo, mēs varam teikt, ka ir jāstiprina patērētāju tiesības. Gribu oponēt nedaudz Bieļankungam, kurš izteica šaubas uh, par to, vai uh, šīs tiesības visos transporta veidos būtu uh, jāaizsargā. Var piekrist Bēlēna kungam, ka dažādos transporta veidos uh, šīs problēmas ir atšķirīgas. Jāsaka, pat šobrīd spēkā esošo tiesību aktu īstenošana uh, saskars ar šķēršļiem. Nu, pat minētais gadījums Spānijā. Ir skaidri noteikumi spēkā lidojums aizkavējas par vairāk nekā trim stundām un patērētājam ir tiesības, bet ir grūti uh, panākt konkrētus rezultātus. Tātad galvenokārt viss ir saistīts ar šo noteikumu īstenošanu. Man ir prieks uh, lasīt, ka Pitikainens kundz trešajā punktā uzstāj uz konsekventu īstenošanu, un par to mums arī būtu jādomā. Priekšsēdētājs liels paldies par uh, interesantajiem komentāriem. Tagad dosim vārdu Kolson kungam, uh, kurš varbūt vēlas arī izteikt komentārus un sniegt mums uh, aktuālāko informāciju par šo jomu. Liels paldies, priekšsādātāja kungs. Vispirms vēlējos pateikties Piti Kainens kundzei par ziņojuma projektu, kurš uh, sasaucas ar uh, projektu, kas uh, ir jāgatavo. Uh, mēs atbalstām to, ka tiek likts akcents uz uh, pasažieru tiesībām, neatkarīgi no transporta veidu un dalību valstīm, un ka ir domāts arī par pasažieriem ar ierobežotu mobilitāti, bet vēlējos izteikt pāris komentārus par uh, deputātu teiktajiem un arī par vienu no uh, e, Pitikainēns kundzes ziņojuma punktiem. Pirmais. Ja kāda nacionālā mm, iestāde atzīst, ka pasažieru sūdzība ir piln uh, pamatota, un ka eh, tiek konstatēts, ka avio pārvadātājs nepilda nacionālo iestāžu lēmumus, ko tad var darīt. Saskaņa ar spēkā esošo likumdošanu ir iespējams, protams, vienkāršā veidā iesniegt sūdzību. Uh, Eh, protams, bet ir grūti panākt nacionālo iestāžu lēmumu izpildi. Tomēr nacionālajām iestādēm ir tiesības noteikt eh, naudas sodu šim uzņēmumam. Un eh, šādas drauds, ka varētu tikt noteikts naudas sots uzņēmumam, ka tad uzņēmums būs ieinteresēts iz, īstenot nacionālo varas iestāžu lēmumu un izmaksāt kompensāciju pasažierim. Protams, nacionālajām varas iestādēm nav iespējams konkrētu gadījumu atrisināt, bet to var atrisināt netiešā veidā, nosakot uzņēmumam galu galā naudas sodu. Otrs punkts, pie kā vēlējos mm, pieskarties, par ko vairāki deputāti runāja, Bielāna kungs un Švāba kungs to skaitā, proti par atšķirībām, kas pastāv starp dažādiem transporta veidiem. Komisijas paziņojumā ir eh, skaidri norādīts, ka mērķis ir uh, pakāpeniski veicināt konverģenci starp dažādiem transporta veidiem. Un mēs, protams, piekrītam, ka pašlaik spēkā esošajā regulējumā pastāv atšķirības starp dažādiem transporta veidiem, kas būtībā nav pamatoti. Mēs uzskatām, ka, protams, šīs atšķirības pastāvēs arī turpmāk, jo šie transporta veidi pēc būtības ir atšķirīgi un tomēr mums ir jāvirzās uz pakāpenisku konverģenci, un šobrīd būtu pāragri pieņemt vienotu regulējumu daudziem transporta veidiem, jo konkrēti regulējumi, piemēram, kuģniecības jomā vai autobusu pārvadājumu jomā, vēl nav stājušies spēkā. Un uh, Eh, tādēļ mēs nevaram izvērtēt eh, šo eh, regulu darbības efektivitāti, jo tās vēl nav stājušas spēkā. Un, protams, pastāvēs zināmas atšķirības starp transporta veidiem un tas, ka noteiktos transporta veidos regulas vēl nav stājušās spēkā, tādēļ, mūsuprāt, ir jāpagaida pirms tiek piedāvāts vienots regulējums, bet tomēr mums ir jāvirzās uz konverģenci, Tam mēs piekrītam. Un vēl uh, viens punkts, kam vēlējos pievērsties uh, saskaņā ar priekšsēdētāju uzdoto jautājumu. Komisija visticamāk šā gada beigās ierosinās pārskatīt regulu par avio pasažieru tiesībām. Paldies! Good. Thank you very much. Labi, liels paldies! Pitikainens kundze, vai jūs vēlētos izdarīt kopsavilkumu par šīm debatēm? Liels paldies! Tiešām pavisam, pavisam īsi. Vispirms vēlos pateikties visiem kolēģiem un komisijas pārstāvim par viņu komentāriem par uh, pasažieru tiesību vienlīdzīgu aizstāvību. Protams, eh, ir jāņem vērā zināmas atšķirības un jārīkojas proporcionāli, jo ir nepieciešams eh, zināms laiks, lai varētu saskaņot un harmonizēt atšķirīgās normas. Un tagad īsumā par mūsu darba grafiku. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 19. jūnijas un Uh, tālāk šie grozījumi tiks izskatīti 9. jūlijā un balsojums notiks 10. jūlijā. Priekšsēdētājs liels paldies referentei un visiem, uh, kas piedalījās debatēs. Un tagad pāriesim pie mūsu šās dienas darba kārtības pēdējā punktā. Tas ir Kolins Langens uh, ziņojums par patērētāju kredītu direktīvas īstenošanu. Viņa, diemžēl, nav uh, varējusi ierasties šodien, bet ir pilnvarojis kolēģi uzstāties savā vietā. Tāpat zālē ir komisijas pārstāvis. Prendergasts kundze nav šeit, Buzoja kungs arī ne, Rīles kundze nav šeit zālē, bet es toties esmu zālē, es esmu vienīgais oficiālais ēnu referents šajā jautājumā šobrīd zālē. Ceru, ka kolēģi vēl ieradīsies, bet katrā gadījumā mums ir jāpievērša šim ziņojumam un dodu vārdu Vahēns kundzei. Liels paldies! Eh, atzinumu sagatavotai Birbit Kolina Langen, diemžēl šodien personīgi nevar par to pastāstīt, tāpēc es uzstāšos viņas vietā. Te ir runa par patēriņu kredītlīguma direktīvas īstenošanu. Vai cīle? Šī 2008. gada direktīva sev ir virzīja divus mērķus - aizsargāt patērājs un otrkārt stiprināt iekšējā tirgus noteikumu aspektus patērētē. Tātad te tiek harmonizēta patēriņa kredīta līguma direktīva Eiropā, taču šī direktīva tiek īstenāta par 2%, 20% no tā ir, tiek īstenot tiešsaistē, tātad e-tiešniecība šai ziņā ļoti svarīga. Un iemesls tam ir tāds, ka ir maz finanšu institūtu, kas piedāvā kredītus pārobežu režīmā. Un otrkārt, finanšu krīzes dēļ tirgi patiesībā ir tādā lejupslīdes situācijā. Un treškārt ir vēl daži juridiski aspekti, Ehm, piemēram, var gadīties, ka vispār nav personas, ar kuru eh, var runāt bankā. Un īstenošanas termiņš arī nevienmēr tika uh, izpildīts, noteikumi ļoti sarežģīti un tos bija grūti iznot divu gadu laikā, un tāpēc referente ir jautājums, vai varbūt šādu sarežģītu direktīvu īstenošanas gadījumā īstenošanas termiņu varētu noteikt trīs gadus, tā būtu vieglāk sasniegt mērķi. Daži aspekti šeit tiek apšaubīti, piemēram, uh, standarta informācijas veidlapas eh, pirms eh, līguma, informā, pirms līguma informācijas sniegšanai. Eh, šāds veidlaps ir nepietiekams un otrkārt tās ir diezgan grūti lasīt. Tālāk viņi vēl min paraugu, kā tiek aprēķināts ikgada izmaksu likme būtu vēlams, lai noteikumi visos juridiskos instrumentos tiktu īstenot vienādi. Dažos gan es tie nav saistoši. Tad vēl arī kādu patērētājs var atteikties no pakalpojumu. Un tad ir jautājums, kad ir uzskatāms, ka uh, darījums sākas, vai tad, kad uh, patērētājs pirmo reizi sazinās ar uh, institūtu pārstāvu, vai tad, kad tiek noslēgts uh, līgums. Ir pār par 500 kredīti izsniedzēju uzņēmumu tiešsaistē, tā saucamies SVIP. Būtībā direktīva ir svarīgs stūrakmens patērētāju aizsardzībai, kad viņi ņem kredītu, taču te ir ātri jāīsteno tā dalībvalstīs Un tad arī jāparedz pietiekoši liels ilgs laiks uh, noteikumu īstenošanai un saskaņošanai. Te ir jādomā arī par pārobežu elementiem un vēl daži citi faktori jāņem vērā iespējams, ka pat labam vēl ir pārāk nāk klajā ar grozījumiem, ņemot vērā to, cik sarežģīta procedūra jāskatās arī uz šo laika, laika grafiku un to, kas eh, notiks eh, tālāk. Paldies. Lielas paldies, turpina priekšstādātājs. Tā kā es esmu vienīgais ēna referents, tad es nākšu klajā ar dažiem komentāriem, tad ja vēl kādu komentāru eh, kolēģi vēlas izteikties, tad lūdzu pēc manis. Pirmkārt, es uzskatu, ka Kolins Langens um, sacītais ir vērā ņemams un tas ir labi safokusēts, tā sakot. Es domāju, ka nav šaubu par to, ka šī direktīva eh, novēloti sāka darboties, un daudzi, kas bija iesaistīti šajā procesā jau no paša sākuma, kā es, Tad patiesībā sākotnējais variants bija vēl pirms 13 gadiem, kad pirmo reizi nonāca parlamentā. Bija daudz jautājumu saistībā ar harmonizāciju, daudz strīdu un pamatlieta bija tā, ka padomē un parlamentā bija stingrs ieskats par to, ka patārātāji kredīti nozares institūcijas ir tik atšķirīgas un, un dalībvalstīs ir tik atšķirīgas uh, kompetences par tiem, ka pilnīgi harmonizētas direktīvas uh, nozīme nebūtu īpaši liela, maigi sakot. Un uh, Kolina Lagens kundze ir norādījusi, ka pārobežu kredīta darījumu uh, apjoms ir visnotaļ ierobežots. No otras puses ir svarīgi patērētāju aizsardzības aspekti, kas ir harmonizēti. Un es domāju, eh, bažas rosina tas, kas svīp, kur viņam piemin, eh, ir ar visnotaļ atšķirīgi informācijas sniegšanas līmeni. Un tāpēc būtu vērts eh, piemērot tādu standartizētu tabulu veidu uh, prezentāciju. Un tad vēl arī jānoskara, cik uh, lielā mērā apzinās savas tiesības patērētāji. Mums jau bija šeit prezentācija par to, taču būtu vēlama informācija tieši attiecībā patēriņu kredītu. Mm, Kolīna Langens kundze nav pievērsusies dažiem aspektiem, taču manā skatē būtu vērstiem vērst, pievērst uzmanību ar grozījumiem, piemēram, datu pieejamība pārobežu gadījumā, patērētāji rādītāji un šo kredīti iestāžu rādītāju pieejamību, šīs informācijas pieejamība būtu svarīga patērētājiem. Tātad patērētiem šai informācijai ir jābūt pieejamai, viņi paši varētu tad izdarīt secinājums, un šīs patēriņa kredīta līguma direktīvas uh, Mērķis bija padarīt šo informāciju pieejamu, taču būtu interesanti paskatīties, vai reāli tas tā darbojas. Es domāju, ka referentei ir taisnība, kad viņi norāda noteikums par agrīno maksājumu, jo dalību valstīs tie ir atšķirīgi un arī priekšlikumi te ir atšķirīgi. Mēs jau komitoloģijas procedūrā vienojamies ar komisiju, ka mēs mainīsim likmes, procentu likmes aprēķinu noteikumus, bet, nu, jāraugās, lai patērētāji to varētu saprast. Un mans pēdējais um, punkts ir par aptvērumu. Kad mēs pirms dažiem gadiem bijām Zviedrijā, prezidentūras laikā, tad uh, Zviedrijas parlamentā bija runa par īsziņu aizdevumiem. Un toreiz uh, Zviedrijas valdība varēja uh, paplašināt kredīta līguma direktīvas aptvērumu, lai samazinātu arī šīs procentu likmes īziņu kredītiem. Un es domāju, ir ļoti interesanti, ka Kolīna Langena kundze uzdot jautājumu, vai, um, dažā, vai kredīti arī tiek doti uh, Uh, pārcelšanās gadījumā. Tas attiec uz hipotekāriem kredītiem. Šajā komitejā bija paredzēts iesaistīt daudz noteikums no kredīta līguma, patēriņa kredīta līguma direktīvas. Un, protams, eh, sniedzot informāciju pirms līguma Salīdzinot ar to informāciju, kas sniegt pirms līguma noslēgšanas, te būtu zināmi pielāgojumi. Un iespējams, ka būs uh, ambiciozāk priešlikumi no citas komitejas, tad mēs tos izskatīsim. Vēl būtu interesanti, vai Rita kundze komisijas vārdā piekrīt Kolīns Langens nostājai, respektīvi, ka mēs nerad nesaskatām nepieciešamību pat laban. Uh, Uh, būtiski mainīt patēriņa kredītlīguma direktīvas noteikums, bet mūs vairāk interesē tas, lai šī direktīva tiešām būtu īstenošana. Un saistībā ar šīs direktīvas uh, īstenošanas uh, aspektiem, te mēs gribētu vairāk informācijas un varbūt arī dalību valstīm varētu sniegt informāciju par to, kā tās varētu labāk īstenot šo direktīvu. Tātad, ja direktīva piekrīt šai pieejai, tad uh, mēs varētu naklēt sev arī pašinstīvu ziņojumu pirms jūsu priekšlikumu, tad varētu arī uh, plānojot mūsu darbu, saņemt informāciju par jūsu darba grafiku. Tas tad mums palīdzētu. Vai vēl kāds? Ja nē, tad lūdzu Kristina Rusa. Paldies priekšsēdētā. Un paldies Hainz kundzei par. Uh, izteikšanos par kolēģis Langens kundz ziņojumu. Uzdod savu jautājumu, es jums, man dzīvi jūs esat padarījuši vieglāku. Mēs tiešām piekrītam parlamentu nostājai um, ievirzēji attiecībā uz šo ziņojumu. Mēs uzskatām, ka šī direktīva ir svarīga, un mēs uzskatām, ka te galvenais ir nodrošināt tās pareizu īstenošanu, kā jau tika ziņots. Uh, Eh, kā tas atainoja ziņā, man ir jūs pašu komentāros. Ir bijušas dalībvalstīm zināmas grūtības ar šīs direktīvas īstenošanu. Dažas eh, šīs grūtības mēs mēģinājām novērst nākošās direktīvas eh, piete, pielikumā, identificējot dažus noteikumus, Un tad arī izstrādājam vadlīnijas dalībvalstīm, kā īstenot šo direktīvu. Šīs vadlīnijas ir nosūtīts arī jūsu komitejas sekretariātam. Ja tas tā nav izdarīts, tad mēs to nosūtīsim. Tātad mums ir ļoti svarīga, svarīgi tas, kāda ir jūsu ievirs. Mēs to pilnīgi atbilstām, atbalstām dalībvalstīm jāsaņemā atbalsts šīs direktīvas īstenošanā. Taču ir vēl viena lieta, kam gribētu pievērsties no jūsu sacītā. Svarīgi, lai direktīvas noteikumi patērētājiem būtu pazīstami, lai patērētāji labi apzinātos savas tiesības šīs direktīvas ietvaros. Un tāpēc mēs izskatām iespēju organizēt informēšanas kampaņu, lai patērētāji labāk apzinātos savas tiesības kreditlīguma direktīvas, patēriņa kreditlīguma direktīvas ietveros. Un tad jautājums, vai mēs varētu šīs direktīvas noteikumus attiecināt arī uz īziņu kredītiem. Jā, tas būtu iespējams. Un attiecībā uz darba grafiku, kā jau uh, izskan ziņu, referen, ziņojumā, ir pētījums, pat labam tiek veikts pētījums par šīs direktīvas ieteiks novērtējumu, rezultātu gaidām šī gada beigās. Līdz takus tam mēs izdarām secinājumus par transponēšanu, cik daudz dalību valstu ir īsenojušas. Mēs mazliet aizkavējamies ar šo darbu, nevis tāpēc, ka mēs aizkavējāmies, bet tāpēc, ka transponēšana dažās dalību valstīs aizkavējās, pat labāk transponēšana ir īstenot astoņās dalību valstīs, ceram, ka līdz gadu beigām būs vairāk dalību valsts, un tad 2013. gadā ir paredzēts ziņojums par to, kā pat, pārstrādātā patēriņa kredītlīguma direktīva tiek īstenot, un pamatojoties uz to, tad mēs izdarīsim secinājumu, vai ir nepieciešams pārskatīt kādas noteikums, taču mēs izējam no pieņēmuma, ka vispirms ir jānodrošina labāka īstenošana un tikai pēc tam varētu izskatīt direktīvas pārskatīšanas iespēju. Liels paldies un ceru, ka arī nākotnē varēsim sadarboties pie šī temata, strādāt pie šī temata. Paldies, liels! Paldies, saka priekšsēdētājs, esmu priecīgs par to, ka mūsu ievīras sakrīt, bet, nu, te mums, protams, jāuzklaus citas politiskās grupas. Hans Kunze, vai jums vēl ir kas sakāms? Ne? Labi, paldies. Tad um, kopsavilkums par darba grafiku 13. jūnijas uh, uh, grozījuma iesniegšanas termiņš to skatīs 17, 18. Uh, septembrī un 18. un oktobrī. Tad uh, mēs to skatīsim komitejā un tad tālāk būs balsojums plenārsēdē. Un tātad mums ir pietiekoši daudz laika, ceru, ka arī politiskās grupas sniegs savu ieguldījumu. Uh, Eh, liels paldies eh, Golnīts Langens vārdā un paldies komisija. Līdz ar to šodienas sanāksme un šodienas darbs ir beidzies. Mēs esam beiguši savu darbu nedaudz agrāk. Pateicos, kā vienmēr, eh, mutiskiem tūkiem. Eh, šī telpa mūsu sanāksmēm ir nevisai ierasta, taču vismaz šeit ir gaisma. Atgādināšu divas lietas deputātiem. Pirmkārt, nākošais nedēļa plenāra sēdē, trešdienas pēcpusdienā, būs debates ar Mišeļu Barņē komisāru par trim svarīgiem jautājumiem. Viņa jaunais ziņojums par, patārā, par pakalpojumu direktīvas īstenošanu, ziņojums par vienotā tirgus pārvaldību un priekšlikumi nākošai uh, vienotā tirgus akta fāzē, vienotais tirgus akts divi. Uh, parlaments uh, nāca klajā ar uh, rezolūciju, un tad politiskās grupas to, protams, apspriedīs, un es Ceru, ka arī jūs iesaistīsieties debatēs nākošā sanāksme gaidām 20. un 21. jūnija. Abas dienas sanāksmes sāks 6.09. būs četri um, sanāksmes cēlieni un strādāsim tad pie priekšlikumiem, pie kuriem darbs jau ir sākts. Liels paldies par uzmanību, paldies arī mūsu klausītājiem tiešsaistē. Un līdz ar to sanāksme beigusies. Paldies! What do you think yourself?